Good morning, everybody. Labrīt visiem! Sāksim mūsu sanāksmes otro dienu. Mūsu darba kārtībā nākamais jautājums. Nu, tiek skatīts asociācijā ar cilvēktiesību apakškomiteju. Un tā ir viedokļu apmaiņa ar Jēržī Pomjanovskī, kurš ir Eiropas demokrātijas fonda izpildirektors. Un viņš liks mums priekšā šī fonda ikgadējo ziņojumu. Tas ir pirmais ziņojums. Nu, pāris ievadvārdi par pašu Pomjanovska kungu. Pirms viņš kļuva par izpildu direktoru, viņš bija ministra vietnieks Polijā, Tuska valdībā. 80. gados no nu, tad, nu jau pirms, bet, nu jau ir 25 gadu kopš Berlīnas sienas krišanas, bet viņš toreiz bija viens no demokrātiskās opozīcijas aktīvistiem, kā students, viņš ļoti aktīvi tur darbojas, pēc tam kalpoja kā ierēdnis izglītības ministrijā un pēc tam ārlietu ministrijā, nodarbojās nu, ar Āzijas, tuvajiem austrumiem, Āfrikas reģioniem, tāpat arī bija vēstnieks Japānā, viņš daudz strādāja pie sadarbības ar ANO attīstības programmu Tāpat arī organi ar organizāciju, ar, ar um, SAO strādāja. Tāpat atbalstīja, um, kā šīs organizācijas direktors, um, tās valstis, kuras bija destabilējuši bruņotie konflikti. Un arī uzsāka Polijas attīstības sadarbības un palīdzības fondu. Šīs dienas mērķis ir runāt par to, kā attīstījies Eiropas demokrātijas fonds. Tas bija projekts, ko aizsākām jau no pašiem sākumiem tieši ar mūsu atbalstu, Eiropas parlamenta atbalstu. Lielā mērā tā bija arī polijas iniciatīva, nu, pavisam acīm redzam iemeslu dēļ. Tā vēlējās veicināt demokrātiju tajās vietās, kur vēl tāda nav izveidota, ņemot vērā pašas polijas pieredzi pēdējos pārdesmit gados. EED, jeb Eiropas demokrātijas fonds, ir Eiropas uh, Savienības iestāžu un dalību valstu kopēja struktūra, un tā ir organizācija, kas dibināta saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Tās pievienotā vērtība ir elastība, kas ļauj nodrošināt strauji finansējumu, nu, burtiski pāris dienu laikā, un spēj piedāvāt palīdzību vietām, kur varbūt to būtu grūti darīt, ņemot vērā pašreizējo finanšu regulu un procedūras, kas tajā izstrādāts. Tīri geogrāfiski šis EED līdz šim ir pievērsies ES kaimiņu valstīm. Un te nu pamjināska kungs kā izpildu direktors Eh, ir ļoti piemērots, jo tieši viņš var sekot līdz prioritāšu īstenošanai tādā jomā, kas saistīts ar pilsoniskās sabiedrības atbalstu un demokrātijas spēcināšanu gan mūsu austrumu kaimiņu valstīs, gan arī dzer mūsu dienvidu kaimiņu valstīs. Un jūs noteikti no viņa dzirdēsiet detalizētāku stāstu par to, kā līdzekļi, kas bija pieejami šim EED, tika tālāk sadalīti virknei projektu gan ziemeļaustrumu, gan dienvidu reģionā ES tīri geogrāfiski runājot. Tālāk gribētu uzsvērt, ka mūsu kolēģi cilvēktiesību apakškomitejā un ir tīpaši mūsu kolēģis Andrzejs Gržibs, kurš arī šeit ir mūsu vidū, šodien sniegs iespēju padziļināti pievērsties EED darbam sagatavojot pašinstīvas ziņojumu par šo fondu, un domāju, ka viņš droši vien pastāstīs mums sīkāk arī par to. Bet tagad labprāt dotu vārdu jums, Pomienovska kungs, lūdzu. Thank you very much, Chair. Liels paldies priekšādātāji, paldies komitejai par to, ka uzaicinājāt EED, iepazīstināt jūs ar pirmo igadējo ziņojumu. Tas tiešām ir liels gods būt šeit, un tas ir, protams, arī mans uzdevums saskaņā ar amatu pienākumiem un um, līdz ar to jūs ielaugums ļauj man izpildīt savu darba pienākumu. Sa iesākumā gribētu teikt paldies Eiropas parlamentam un jums tieši AFET komitejai un visiem deputātiem, jo bez jūsu spēcīga atbalsta EED visdrīzāk būtu sastapies ar daudz lielākām grūtībām tā izveidošanas laikā. Katrā sagatavošanās procesa posmā EED dzirdēja Eiropas parlamentāriešu balsis, kas palīdzēja virzīt uz priekšu darbību un nojauca būtiskus birokrātiska raksturu un politiska raksturu šķēršļus. Un par to mēs esam jums ārkārtīgi pateicīgi. Jūsu īpašā loma turklāt ļoti labi atspoguļos arī EED pārvaldošajās struktūrās. Elmārs Broks ir valdes vadītājs EED un Aleksandrs Lamsdorps savukārt vada izpildu komiteju. Kopumā deviņi Eiropas parlamenta deputāti piedalās šajā, pārvald, šajā valdē un 28 dalībvalstis turklāt tur ir pārstāvēts. Tāpat domāju, ka EED tādā ziņā līdz ar to ir ļoti unikāla struktūra. Jūsu priekšā šobrīd ir drukāts šīs ziņojuma variants, bet ļaujiet man uzreiz pastāstīt jums par svarīgāko tajā. Lēmums par ēdē e izveidošanu tika pieņems 2011. gadā. Kopš šī brīža ir bijušas būtiskas izmaiņas starptautiskajā vidē. Demokrātijas atbalsta darba kārtība ir atkal kļuvusi aktuāla ģeopolitiskajā spēlē. Un šis jaunais satur, šī jaunā saturiskā posma EPD padara daudz politiskāk, svarīgā, par svarīgāku. EED izveidošana turklāt būtu jāredz kā zīme, ka parādās jaunas tendences ES kaimiņattiecības politi kaimiņattiecību politikā un paradigmas mainās no tradicionālajām, kur eh, fokus ir uz valsti, uz tādu ilgtermiņu pieeju un uz sabiedrību koncentrētu pieeju kur pievēršamies tiešā iesa, tiepšai iesaistē ar visu partneru valsts sabiedrību un ne tik daudz um, valsti un valsts iestādēm. EED ir attaisnojusi uz to liktās cerības pēdējo trīs mēnešu laikā, kad tā 2013. gadā sāka, um, vidū sāka darbu un kļuvusi pamazām par piln, pilntiesību funkcionējošu um, organizācija. Vairāk kā 2000 lūgumu tika saņemti un 120 granti tika piešķirti līdz šim brīdim. Bilance starp austrumu un dienvidu kaimiņu attiecību valstīm, kas saņem grantus, ir, ir ļoti labi eh, līdzsvarota. Pār, pārbaudiet, paskatieties 19. lapusē uz tabulu. Turklāt man jāsaka, ka ņemot vairāk mūsu pie, pie mums vērš ļoti daudz pieteikumu iesniedzēju. Lielākoties šie pieteikumi tomēr e, vairumā nāk tieši no austrumu kaimiņu valstīm, bet ja skatāmies uz vidējo apmēru e, granta grantiem, kas tiek pieprasīts savukārt lielākoties apjomziņā, lielāki granti tiek piešķirti dienvidu kaimiņu valstīm. Tas šķiet tāda interesanta parādība. EED atbalsta politisku aktiv, politiskas aktivitātes, ko nav iespējams finansēt ar ES finanšu instrumentiem tādiem kā demokrātijas un cilvēktiesība instruments, e, pilsoniskās sabiedrības instruments, instruments, kas iegulda stabilitātē un mierā. Detaļas par šo jūs varat saņemt 12. lapusē ziņojumā. Ļaujiet man jums sniegt arī pāris piemērus. Vairāki agrākie EED Partneri no Eiro Maiden šobrīd ir Briselē, <clears throat> tostarp Hanna Hopko, kas ir pro-reformu partijas vadītāja, Svetlana Zališķuka tāpat no reformu reanimācijas pakotnes, un abas viņas ir kļuvušas tagad par jaunām parlamenta deputātēm. Tas ir ļoti daudzsološi, un viņas sola turpināt izdarīt spiedienu un veicināt reformas Ukrainā. Tas var kalpot tikai kā viens no pieraugiem, pa, paraugiem. Uh, veiksmīgai um, mūsu atbalstniekšanai politikas veidošanā šī fonda darbības ietvaros. Kopumā EED ir piešķīrusi 6,5 miljonus eiro grantos. Nu, atsevišķi ir bijuši no, no 2000 līdz pat 200 tūkstošiem eiro eh, grantu. Un tās šīs, šī līdzekļa piešķirt pat vissaržģītākajos politiskajos apstākļos pārskatu par grantiem jūs eh, varat lasīt, sakot no devītās lapuses ziņojumā. Visdelikātākie projekti tomēr šeit minēti nav, jo mēs, protams, eh, tiem esam izstrādājuši īpašu speciālu procedūru, kas saucas eh, saņēmēja aizsardzības procedūra, respektīvi granta saņēmēja vārds netiek atspoguļots, to zina tikai un vienīgi ED sekretariāts. Kā jūs zinat, un tas tika jau minēts, pateicoties ievadvārdiem, EED tīri geogrāfiski savā mandātā pievēršas Eiropas kaimiņattiecībām 15 valstīm tātad. Atskatoties uz EED pirmo darbības gadu, nebūs pārsteidzoši arī jums, uh, ja jūs redzēsiet, ka grandi sniegt tieši tām valstīm, kas sastopas ar vislielākajiem izaicinājumiem demokrātijas jomā. Un tur mums bija arī problemātiski. Te runājam par Ēģiptu un Azerbaidžānu. Izaicinājumi un problēmas nebija viennozīmīgas. Bija arvien mazāka telpa brīvības izpausmē. Res, re, represijas abās valstīs pieņēma neiedomājumus apmārus Azerbaidžānā vairāk no END līdzekļu saņēmējiem šobrīd ir cietumā. Vairāku organizāciju darbība ir nobloķēta un viņu konti iesaldēti. Ārvalstu atbalsts e, tiek padarīts par tādu kā stigmu, vairāk mūsu partneri pat ir saņēmuši nāvis draudus, daudz ierēģņu mājas ir Eh, izkratītas, to darīja gan policija, gan citas valsts struktūras. Nesenie grozījumi krimināla kodekstā Eģiptē, piemēram, kā arī dzen grozījumi, ko ie, ie, šobrīd ierosina Azerbaidžanā, potenciāli šāda veida līdzekļu pārskaitīšana padarīs par nelegālu, kā rezultātā gan donoru organizācijas, gan saņēmēji tiks pakļaut būtiskam riskam. Sīrijā ne, ne, nedvardarbīgās opozīcijas kustība arī darbojas ļoti naidīgā vidē. Tur viņi ir kļuvuši par tādiem kā ķilniekiem, gan režīmam, gan arī šiem ekstremismu spēkiem. Uh, esam snieguši ne tikai grantus, bet fonds labi eh, guvis tādu atzinumu arī kā starptautisko debašu veicinātājs par, par demokrātijas jautājumiem. Nav šaubu, ka demokrātijas atbalsta darbs un pilsoniskās sabiedrības darba telpa globāli samazinās. Valdības terē arvien mazāk un nevis vairāk, lai veicinātu demokrātijas un cilvēktiesību programmu īstenošanu. Un tāpēc mums ir vajadzīgs darbs uz vietas un iespēja organizēt debatas. Mēs to arī darām, aicinām aicinām uz tālāk koordināciju un sinerģiju veidošanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šai krīzes skartajā laikā, kad visiem jāsaliedēs. Mēs cieši sadarbojamies ar visām būtiskākajām starptautiskajām demokrātijas atbalsta programmām, gan Eiropā, gan transatlantiskajā telpā. Te var minēt Vācijas politiskos fondus, Nīderlandes, daudzpartiju demokrātijas fondu, Vestenderu fondu un virkni citu, ja, piemēram, ģenerāla maršala fondu un tā tālāk. Eh, ļoti daudzas domnīcas, kas bāzēts tieši Briselē. Un tāpat laikā mēs novērojam zinām polarizēšanos politikas veidotāju vidū. Viņa viedoklis par demokrātijas atbalstu šeit kļūst ļoti dažāds. No vienas, pu, no vienas puses ir šī ģeopolitiskā spēle, kas pieprasa vairāk un spēcīgāku atbalstu demokrātijas veidošanai. No otras puses īstermiņa drošības un stabilizācijas darba kārtība savukārt nodrošina aizbildinājums pievērst mazāk uzmanības cilvēktiesībām un demokrātijai. Tīri kā demokrātijas atbalsts sniegšanas praktizētāji mēs sastopamies ar vien lielāku, spied, ar vien lielāku spiedienu nepieciešamā vēl piegādāt šādu atbalstu. Tas ir saprotami, bet praksē, protams, tas nerad noved pie tā, ka pievēršamies īstermiņa rezultātiem un nevis raugāmies uz to, ko ilgtermiņā nozīmē demokratizācija. Te mēs nerunājam par režīmu pārēju. Tam visam ir vajadzīgs laiks, institucionāls pārmaiņas. Un šis process nekad nav lineārs. Turklāt tas līdzinās arī nestabilitātes risku. Tā rezultātā demokrātijas palīdzības sniedzējs sastopas ar sarežģītu izvēli, vai mums izdarīt lielāku spiedienu, jeb izvēlēties vieglāku pieeju. Vieglāka pieeja daudzos gadījumos varētu būt pat ļoti pamatot, piemēram, demokrātijas atbalsta programmas atsevišķās valstīs varētu iesaldēt, lai, ne, lai nepakļautu pilsonisko sabiedrību un demokrātijas atbalstītājus tālākam spiedienam no valdības puses, bet vai tā būtu gudra izvēle? Es, nedom, es tā nedomāju. Man mans arguments ir tāds, ka tieši tāpēc mums ir jādara kas vairāk, tas nenozīmē, ka mums jāpiemēro vienādu pieeja visās vidēs un arī šajās jaunajās vietās, bet drīzāk jāstrādā jaunas novatoriskas stratēģijas, lai pielāgotos šiem ierobežojošajiem apstākļiem. Lai veiksmīgi šīs jaunās pieejas īstenotu, mums ir jāpārliecinās, ka fonds saņem pietiekam daudz finansējumu. Ši, šis unikālais hibrīd budžets um, fondā, kur pamatā ir dalību valstu brīvprātīgi ieguldījumi un komisijas budžets operatīvajai darbībai, ir mūsu sistēmas pats kodols. Lai mēs varētu rīkoties, mums ir vajadzīgi atbilstīgi resursi gan Eiropas, gan nacionālajiem parlamentiem šai ziņā ir sava loma spēlējama, lai izdarītu spiedienu uz dalību valstu valdībām un tās savukārt dotu pietiekamus ieguldījumus mūsu fonda budžetā. Noslēgumā gribu teikt, lūko, finansējums pilnīgi noteikti nav vienīgais instruments, kā atbalstīt demokrātiju. Jāuztur diplomātiskais spiediens represīvos reģi, režīmos attiecīgajā reģionā arī ļauj pārliecināties, ka prodemokrātiskie aktīvisti netiek tā apspiest. Un es patiešām ticu, ka ES līdzekļu piešķiršana mm, ar šādu jaunas sabiedrības veidošanas paradigmu, piemēram, um, piedāvāt līdzekļus Ukraiņiem, Krieviem, Ēģiptiešiem tā tālāk, ir tas labākais veids, kā rēģēt uz agresīvu, agresīvu putinismu un cita veida praksi, kas apdraud demokrātiskas iestādes un kas apdraud modernizācijas telpu. Uh, un cilvēktiesību aktīvismu telpu Eiropā un citur. Var jums apliecināt, ka mūsu darba būtisku un redzamu daļu mēs turpināsim veikt arī tālāk. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu vai jautājumiem. Very much. Thank you very much, uh, direct. Liels paldies, Pomiena Oskakungs. Jūs sniedzāt patiešām tādu visaptverošu ievadu mūsu debatēm. Tagad es uh, gribētu dot vārdu mūsu kolēģiem. Nolasījuši runātājs sarakstu. Uh... Andrejs Kšips, uh, Predes kungs, Lozinkas kundze, Butikofer kungs un Gomeses kundze. Un vēl taču runātāji, kas tagad uh, piesakās runāt. Bet lūdzu atcerieties, ka mums ir uh, paredzētas 45 minūtes vēl šīm debatēm, tāpēc lūdzu nerunājiet pārāk ilgi. Gžiba kungs, lūdzu jums vārds. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties eh, Pamenos kungām par šo izcilo prezentāciju. It īpaši tajā daļā, kas eh, šajā sēdē tika um, pasniegta, kā mums šis piedāvātais izdevums materiāls. Uh, Eh, patiesībā eh, šis eh, pārskats aptver tikai pusotru gadu ED darba. Jāsaka, ka šī iniciatīva noteikti bija nepieciešama raugoties no visiem viedokļiem, jo pamatu pamatā šai eh, iniciatīvai bija Arābu pavasaris austrumu partnerības valstīs notiekošais, un izrādījās, ka tajā laikā esošie instrumenti, lai atbalstītu demokrātiskās brīvības un eh, cilvēktiesības, uh, kas bija Eiropas Savienības rīcībā, šie instrumenti pēc savas dabas un būtības nebija tādi, ko varētu pietiekami ātri un uh, operatīvi izmantot. Un tādēļ mums bija nepieciešama tajā laikā tiešām tāda uh, operatīva un ātra uh, teiksim, šī darbība. Protams, nesasteigta darbība, pārdomāta, bet pietiekam operatīva. Uh, ED tiešām ir padarījis ļoti daudz, uh, bet uh, naudas līdzekļi, kas bija pieejami ED, neļāva mums uh, finansēt pilnīgi viss dažādas aktivitātes, ko mēs gribētu, bet tikai vairākus desmitus. Gribētu norādīt, ka šis instruments ir ticis ļoti labi mērķēts un novirzīts gan mūsu um, Eiropas kaimiņu valstu, valstu procesu atbalstīšanai, eh, gan arī eh, vairāk uz austrumiem vēršoties. Jāsaka, ka mēs šo iniciatīvu tiešām esam atbalstījuši un uh, Pašā sākumā es atceros, ka tas bija Kaisers kundzes ziņojums, kas kalpoja par uh, pašu pamatu tām, lai vispār šāda institīva sāktos. Šis in, uh, ziņojums tika pieņemts Polijas prezidentūras pašā sākumā, bet darbs pie tā turpinājās vairāku mēnešu garumā. Un jāsaka, ka tik ņemts vērā ne tikai tas rezultāts, kas bija pēc um, arābu pavasara, bet arī uh, citi, teiksim, šie ģeopolitiskās attīstības uh, fakti. Uh, Un eh, šis instruments eh, noteikti var tikt izmantots dažādi, teiksim, šo elastīgs eh, šis instruments varētu būt, kas ļauj mums aktīvi, saulēcīgi reaģēt, realizēt tos projektus, kas atbalstītu pilsonisko sabiedrību. Nevis uh, tikai jau šo esošo politisko uh, spēku finansēšanai, jo daudzās valstīs, uh, kurās tiek izmantot šī fonda atbalsts, uh, kā mm, nav šādu oficiāli uh, funkcionējošu politisku spēku, mm, tie vēl tikai attīstās. Un uh, ļoti veiksmīgi ir tas, ka Eiropas parlaments deva atbalstu šī fonda izveidošanai. Pirmais tātad bija Kaisers kundzes ziņojums, otrs mūsu solis atbalstā um, bija ziņojums par cilvēku tiesību situāciju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā par 2012. gadu. Šo ziņojumu sagatavoja Hewitt kungs un arī šajā ziņojumā Mm, tika runāts uh, par nepieciešamību izstrādāt šādu atbalstu mehānismu. Un vispēcot Tavareša uh, kunga ziņojums arī par cilvēktiesību atbalstu, bet es domāju pats svarīgākais Eiropas parlamenta mm, dokuments 2012. gada martā uh, bija parlamenta, Eiropas parlamenta rekomendācijas padomēji attiecībā uz Eiropas demokrātijas atbalsta fonda izveidošanu. un um, to sagatavoja mm, um, Lāmsdorp kungs. Gribētu atzīmēt to faktu, ka Eiropas parlaments apstiprināja arī kārtību, kādā veidā tiek finansētas ārējās darbības. Es arī iesniedzu vairākus grozījumus, un šis ziņojums ļāva vienoties ar eh, Eiropadomi par eh, konkrētām eh, procedūrām, kādā veidā tiek izmantots ED e e fonds. Kā jau Pamanovska kungs teica, dalību valstu valdības caur šo fondu var e, tieši un nepastarpināti sniegt atbalstu demokrātijas attīstībai, un tas tam patiešām ir ļoti svarīga nozīme. Un Tas ļauj uh, parlamentām reāli parādīt mūsu vēlētājiem, kā mēs atbalstām uh, demokrātijas attīstību. Tieši caur šo ED e finansējumu 13 Eiropas Savienības uh, dalību valsts uh, atbalsta ED e darbību, plus arī vēl Šveice. Bez tam mm, ir ļoti svarīgi nodrošināt ilgtermiņa finansējumu. Un, uh, lai to nodrošinātu, būtu jāpadomā par to, kā uh, nodrošināt sinerģijas efektu starp dažādiem instrumentiem, kas atrodas EED struktūrā. Un Parnevska kungs jau pieminēja šo dilēmu attiecībā uz šī fonda efektivitāti un uh, to, kā viņš to redz. Es zinu, ka pēc savas būtības eh, šis eh, instruments nevar būt pietiekami efektīvs visās valstīs. Mm, tad varbūt ir jāskatās vairāk uz to, eh, kā šis fonds varētu tikt izmantots ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai. Tātad šis līdzsvars starp efektivitāti un um, no otras puses šo ilgtermiņa rezultātu sasniegšanu. Ir rezultāti, kas eh, dabīgi nav iespējams sasniegt, nav iespējams sasniegt īstermiņā. Uh, Nu, un visbeidzot, vēl viena tēma, kas ir svarīga, ir jautājums par šīs geogrāfiskās darbības aptvērumu. Parasti e, tad, tas attiecas uz 15 dalību valsts, es atvainojos, uz 15 trešajām e, valstīm, uz kurām attiecas e, šī fonda darbība bet vajadzētu padomāt arī par eh, vajadzībām, kas parādās citos geogrāfiskajos reģionos. Tātad jautājums par ED darbības paplašināšanu, bet, protams, tas ir atkarīgs no finansējuma apjoma. Un tā kā šis finansējums ir tik liels, cik liels tas ir, tad rodas jautājums. Uh, vai nākotnē šādu ieceru vispār iespējams realizēt, tad paplašināt geogrāfisko darbību. Vairākās kaimiņu valstīs, kur ED darbība ir apgrūtināta, piemēram, jautājums dažreiz ir vai vispār ir iespējams realizēt ED darbību, piemēram, Sīrija. Šis piemērs jau tika pieminēts islāma uh, uh valsts darbība nav atzīstama un līdz ar to ED nevarētu sniegt atbalstu šādiem spēkiem. Un visbeidzot, Es domāju, ka manas pieminētās dilēmas vai jautājumi noteikti uh, Uh, parādīsies arī uh, mūsu sagatavotajā vērtējumā par ED darbību, bet es tomēr domāju, ka mans norādītās problēmas palīdzēs uzlabot ED darbību kopumā. Paldies! Hvala lijepa, kolega Gžib. Sada predajem. Lielas paldies, Gžib kungs. Tagad došu vārdu Kristianam Predam. Eh, mulțumesc mult, domnule <clears throat> președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Pumjanovska kungs. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Par Eiropas demokrātijas fondu. Es tagad izsakos eh, tautas partijas grupas vārdā, bet eh, es eh, tāpat arī esmu jauns valdes loceklis Eiropas demokrātijas fondā. Kā jau iepriekš tika minēts, tautspartijas grupa ir um, ieteikusi gatavot ziņojumu par uh, Eiropas demokrātijas uh, fondu, un tas tiks skatīts juridiskajā komitejā. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ļoti labi sadarboties pie šī jautājuma, lai nodrošinātu, ka šis ziņojums stiprina Eiropas demokrātijas fonda darbību. Es vēlētos jūs sveikt par to, ka tik īsā laika periodā jūs visu esat tik labi sagatavojuši. Viss patiešām ļoti labi darbojas, ir paveiktas arī daudzas darbības, ir uh, iegūts ievērojams atbalsts. Jūsu ziņojumā ir daudz šādu piemēru, un mani patiešām iespaido aktivitāšu skaits, ko ir paveicis Eiropas demokrātijas fonds. Man ir daži jautājumi. Pirmais jautājums attiecas uz to, ko es izlasīju jūsu ziņojumā. Jūs sakāt, ka kaut arī procedūras ir elastīgas, lai piešķirtu uh, šīs dotācijas, tās tomēr vēl ar vien ir pārāk komplicētas. Uh, Vai jūs esat pārāk paškritiski, vai arī jūs esat nolēmuši šīs procedūras kaut kā vienkāršot? Otrais, esmu pamanījis, ka ir trīs valstis, kas ir eh, Eiropas demokrātijas fonda uzmanības lokā, un jūs, diemžēl, eh, tās nepieminējāt prezentācijā - Sīrija, Baltkrievija un Alžīrija. Uh, Alžīrija arī ir šo trīs valstu starpā. Es nezinu, vai te runa par politisku šķērsli, vai vienkārši tā sagadījās, ka jūs um, nevarējāt mums pastāstīt par Eiropas demokrātijas fonda darbību Alžīrijā. Pēdējais jautājums, kas um, ir tikpat svarīgs. Vēlējos uzzināt, vai nebūtu iespējams kaut kad drīzumā iekļaut šeit vairāk valstu. Šāds priekšlikums jau ir izteikts. Zinu, ka kopš jūnija ir bijusi reakcija uz šo priekšlikumu iekļaut vairāk valstu Eiropas demokrātijas fonda aptvērumā. Vēl kāda lieta, iespējams, man ar to tieši vajadzēja sākt. Mūsu grupa atbalstīs Eiropas demokrātijas fonda aktivitātes, jo īpaši, ja ir runa par nepieciešamā finansējumu piesaistīšanu. Daudz partijas grupa ir cieši apņēmusies strādāt šīs lietas labā. Liepa, Kristian. Paldies, Kristian. Varbūt mums vajadzētu nedaudz pielāgot uh, runātāju kārtību. Kolēģi minēja, ka mums ir jāievēro politisko grupu kārtība, tāpēc tagad došu vārdu Pancērikungam, jo viņš ir sociāldemokrāta koordinators. Paldies! Es vēlētos pateikties Pominovska kungam par viņa prezentāciju un viņa ievadvārdiem. Domāju, ka jūs visi piekritīsiet, ka šis ir patiešām vēsturisks brīdis. Mēs saskatām šeit ļoti svarīgas jautājumas, jo īpaši pašreizējos laikos, kad politiskā situācija tik strauji mainās, mums ir vajadzīgas institūcijas, kas mums ļautu atbalstīt demokrātiskos procesus. Šāds rīks ir vajadzīgs arvien vairāk, un, protams, ka resursu trūkst. Man ir daži komentāri, un es gribētu uzklausīt Pamjanovska eh, kunga viedokli par uh, Eiropas demokrātijas fonda darbību. Es gribētu izvērst četrus punktus, kas, manuprāt, ir paši svarīgākie, ja runa par fonda aktivitātēm. Pirmo eh, mazliet pieminēja jau iepriekšējais runātājs, proti mums ir jāpārskata visa procedūra. Ir jāņem vērā visas iesaistītās puses, jo dažas lietas iespējams nedarbojas pietiekami labi. Mums vajadzētu visu nedaudz formalizēt, taču mums ir jāpanāk līdzsvars, lielāks līdzsvars starp uh, austrumiem un dienvidiem. Kā jau jūs zināt, diskusijas ir jau sākušās, arī parlamentā par to ir runa. Uh, ir jūtami politiski konflikti attiecībā uz to, vai mums vajadzētu piešķirt prioritāti attiecībām ar Eiropas austrumiem. Šeit ir vairāk iemesli, kāpēc tā vajadzētu rīkoties. Mums ir jāskatās uz to, kas notiek, piemēram, vidusjūras reģionā. Tātad ir jāpanāk līdzsvars starp abām pasaules daļām. Treškārt, tas ir jautājums, bet vienlaicīgi arī komentārs. Mums ir jāņem vērā mūsu strateģiskās prioritātes ir jāliek uz tām uzsvers. Mums ir jākoncentrējas uz tām aktivitātēm, kur ir tiešām uh, redzama prioritāte. Mums ir jānodrošina, lai šīs mūsu aktivitātes būtu redzamas arī pasaulē. Tātad jādomā par sabiedrības viedokli. Ir jāķeras klāt izaicinājumiem attiecībā uz to, kas notiek uh, tuvajos austrumos. Šos jautājumus nevar risināt tikai militārā ceļā. Mums ir vajadzīga arī kultūras iejaukšanās. Iespējams, mēs varētu dažus no resursiem um, ieguldīt tieši šeit. Sinerģija. Jūs pieminējāt sinerģiju ar citām Eiropas institūcijām. Kādā veidā mēs varētu šo sinerģiju nodrošināt? Uh, tā lai mēs varētu izvairīties no funkciju dubultošanās. Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Lielas paldies! Tagad dot vārdu Fatīgas kundzei no EKR. Dziękuję, panie przewodniczący. Witam, panie dyrektorze. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, gribētu. Uh, paturpināt eh, to, ko teica mans iepriekšējais kolēģis, kurš runāja par Eiropas Savienības prioritātēm. Es uh, brīnos, ka tieši um, polis vada iestādi, kas uh, darbojas jomā, kur ir nepieciešams nepieciešama uh, Eiropas Savienības uh, šī līdzdalība. Un jāsaka, ka tas liecina to, ka tieši Eiropas centrālās un austrum Eiropas valstis ir eh, gatavas uh, iesaistīties un sniegt palīdzību tur, kur tā ir nepieciešama neatkarīgi no tā, vai tā ir mūsu uh, dienvidu vai austrumu kaimiņu reģioni. Un jāsaka, ka mūsu prezentācijās mēs it kā nostādām uh, šādu kastingu attiecībā uz to, nu tātad kam tad palīdzēsim, kam tad nē. Es domāju, ka Eiropas Savienības problēma ir tajā, ka mēs saskaramies ar līdz šim nebijušiem apdraudējumiem gan austrumos, gan dienvidos pie mūsu robežām, un mūsu pie, pienākums ir vienkārši adekvāti um, izanalizēt šos izaicinājumus, un uh, es domāju, tieši tādēļ arī ir šīs diskusijas. Paldies! Dziekujem bardzo. Uh, e, jetzt Ik bitte Herr Graf Lambsdorff. Es paldies, tagad dodu vārdu Grāfam Lambsdorffam. Vielen Dank, vielen Dank äh, auch. Lielas paldies, lielas paldies Pamīnovska kungām par äh, viņas nīto prezentāciju. Es gribētu pieminēt divas, trīs lietas, kas äh, īsnībā ir tāda kā pateicība. Tā ir pateicība direktoram un darbiniekiem, kas palīdz virzīt uz priekšu Eiropas demokrātijas fondu. Tad, kad mēs vedām sarunas ar padomi, tad viena no vēlmēm, ko pauda vairākas dalībvalstis, bija nodrošināt eh, pēc iespējas tādu vienkāršāku un uh, mazāku sekretariātu, kas varētu veikt darbu. Uh, ir grūti iedomāties, kā 30 cilvēki var tā pamatīgi, detalizēti un ātri izskatīt tūkstots uh, pieteikumus. Uh, un nodrošināt, lai visa praktiskā sagatavošanās un arī naudas piešķiešana notiek bez aizķeršanās. Tas patiešām ir ļoti liels darbs, un par to es vēlos pateikties. Otrais, ko es gribēju pieminēt, es tagad uh, domāju par cilvēkiem, kas eh, līdz šim strādāja valdē. Un uh, Tagad eh, dažādu iemeslu dēļ viņi vairs tur nav. Tātad no tautspartijas tas bija Sala Frankas kungs, Brautners kundze no zaļajiem, un mēs priecājamies par jaunajiem kolēģiem, kas tagad ir sākuši darbu uh, valdē. Ļoti daudzi mm, cilvēki no parlamenta piedalījās sagatavošanas darbos, un ir skaidrs, ka te bija arī tādas kopīgas iniciatīvas no dalību valstu puses Un bija arī pārstāvji no Eiropas ārējās darbības dienesta, kas arī tagad darbojas valdē. Nu, ir jāsaka, ka tā ir tāda tiešām vienreizēja struktūra un arī darbs, kas tiek veikts, ir iepriekš neredzēts. Nākamais, tātad kā trešā daļa, es gribētu pateikties arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Kā jau es minēju, valdēms ir deviņi um, pārstāvi no Eiropas parlamenta, un ir arī trīs pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, bet šie paši trīs pārstāvi darbojas arī izpildu komitejā. Šie ir cilvēki, kas ir ļoti pieredzējuši savā iepriekšējā sabiedriskajā darbā, un tieši tāpēc viņi arī zina, kā var vislabāk palīdzēt eh, atbalsta prasītājiem ļoti grūtās situācijās. Šķiet, ka ma, es esmu līdzīgā situācijā kā dalībvalstu pārstāvji. Tieši pilsoniskās sabiedrības pārstāvju pieredze ļauj nodrošināt, lai mūsu darbs pie programmām un projektiem būtu uh, pietiekami labs. Kādi tad ir izaicinājumi? Pēc manām domām mums ir trīs galvenie izaicinājumi, un tie mums visiem būtu jāņem vērā, tātad Eiropas Savienībai vajadzētu par to domāt. Pirmais ir tas, ko es varētu eh, saukt par pushback, par tādu kā atstumšanu. Šādā veidā mēs tā kā atstumjam eh, tālāk eh, dažādas citas darbības, piemēram, Vestminsteras demokrātijas fondu un citus fondus citās valstīs. Uh, Tas ir tāds liels izaicinājums, kā mums ar to tik galā. Kādā veidā mēs varētu nodrošināt, lai um, tie cilvēki, kas iestājas par Eiropas un universālām vērtībām, tādām kā demokrātija, pamatiesības un tā tālāk, lai šie cilvēki arī varētu pietiekami labi darboties, lai viņiem paliktu vieta, kur darboties. Uh, Nākamais ir finansējums, jo īpaši ir runa par tādām valstīm, kur vēl ir vajadzīgi uzlabojumi. Mums ir jānodrošina pietiekams finansējums turpmākajiem periodiem. Pants Ērikungs, kas darbosies um, valdē, viņam ir pilnīgi taisnība, kad viņš teica, ka mums ir jānodrošina geogrāfiskais līdzsvars starp austrumiem un dienvidiem. Vienlaicīgi mums vajadzētu objektīvi noteikt, ka valstis no dienvidiem uh, Itālija un Francija, piemēram, eh, nav nekad ieguldījuši šo Eiropas demokrātiju, nav nekad devuši savu ieguldījumu Eiropas demokrātijas fondā. Es priecājos, ka, piemēram, Spānija tagad ir paziņojusi, ka tā vēlas atbalstīt šo fondu. Es patiešām vēlētos, lai cilvēki no valstīm, kas līdz šim šo fondu nav atbalstījušas, mēģinātu kaut kādā veidā ietekmēt šo situāciju un nodrošinātu, lai eh, šī situācija būtu pozitīvāka un lai finansējums tiktu palielināts. Eh, trešā lieta. Andrejs Kšips jau to norādīja, un tas ir ļoti svarīgi. Šādos jautājumos mums ir vajadzīga pacietība. Šeit nav runa par to, ka mēs varam ar vienu uh, Uh, ro rokas vēzienu nodrošināt demokrātiju visā valstī. Mums ir jāsamierinas ar to, ka uh, mums būs arī tādi kā sitieni, kas mūs pabīdīs mazliet atpakaļ, un mums uh, vajadzētu arī padomāt par to, ka tāda ir uh, šī uh, darba īpatnība. Pēdējais. Kāds izaicinājums, kas īstenībā vairs nav izaicinājums, Un tas ir vienprātības radīšana šeit Briselē starp eh, institūcijām par Eiropas demokrātijas eh, fonda nozīmi. Padomas komisijas un Eiropas ārējās darbības dienesta viedokļi ir visnotaļ pozitīvi. Un šķiet, ka eh, šīs dienas debatas Eiropas parlamentā arī norāda uz to pašu. Uh, Domāju, ka pēc eh, šīm garajām diskusijām un sagatavošanās fāzes mēs tagad jau esam darbības fāzē, un mēs varam būt tiešām viensprātis par Eiropas demokrātijas fonda eh, tālāko attīstību. Es vēlētos pateikties Paminovska kungam un visiem darbiniekiem, kas par to ir atbildīgi. Tāpat arī ir svarīgi, lai valde nodrošinātu šo geogrāfisko līdzsvaru, lai mēs varētu runāt arī par uh, to, ka uh, Eh, mums tiek uzlikti ne tikai jauni uzdevumi, bet lai tiek piešķirts arī atbilstošs finansējums. Tas ir tuvāko nedēļu un mēnešu pienākums. Liels paldies, Lamsarf kungs! Mēs redzam, ka viņš ir ārkārtīgi pieredzējis kolēģis un ir skaidrs, ka uh, attiecībā uz šo budžetu mums daudziem vēl būs jāveic savi mājas darbi. Tagad dodu vārdu Lozingas kundzei. Paldies! Liels paldies par eh, šo prezentāciju. Es, eh, protams, eh, pievienojos iepriekš teiktajam. Es uzskatu, ka šeit iezīmējas divi tādi uh, raksturojoši kritēriji. Pirmkārtām šis kompleksums, par ko jau tika runāts, un otrais ir mm, ātrums. Tieši tāpēc uh, man uh, ir jāuzdod jautājumi par cauradzamību. To noteikti nevajadzētu pamest novārtā. Pirmais man ir jautājums par budžeta kontroli, par līdzekļu izlietošanas kontroli. Saskaņā ar statūta desmito pantu Eiropas demokrātijas fonds, kā jau jūs to pieminējāt, tiek eh, daļai finansēts arī no Eiropas Savienības budžeta, tātad saņem uh, papildu līdzekļus. 16. ziņojumā ir raksti, 16. ziņojuma lapā ir rakstīts, ka Eiropas uh, demokrātijas fonds veids uh, institucionālas kontroles saskaņā ar Vēļģijas likumiem. Mans jautājums, vai nākotnē šī situācija būs tāda pati, vai arī varēs šeit Eh, iesaistīt trešo kādu pusi, un te es atsaucos trešā panta ceturto punktu, kur ir runa par to, ka kontrols un revīzijas var veikt arī privāti uzņēmumi. Tas būtu mans jautājums par budžeta kontroli, un tagad tāds saturis, saturisks jautājums par iesaistīšanos. Priekšvārdā savam ikgadējam ziņojumam jūs runājat par to, ka demokrātijas atbalsts skaistās ar geogrāfisko darbu kārtību, uh, Un tieši tāpēc fonda darbība ir kļuvusi vēl vairāk politiska. Eh, piektajā lapusē savukārt ir rakstīts, ka Eiropas demokrātijas fonda iesaistīšanās tiek kontrolēta. Nu, varbūt jūs šeit lietojat citus vārdus, bet tā tad tiek pieminēts, ka šī kontrole ir tieši šāda, tāpēc, ka šim Eiropas fondam ir Eh, šāds raksturs, tad tie ir runa par palikšanu zem radara. Man ir tā grūti iedomāties, par ko šeit eh, praktiski ir runa. Kādā veidā NVO vai politiski fondi vai partijas vai arī šādi jaunie vadītāji tiek izvēlēti? Kādi tad eh, izvēles kritēriji šeit pastāv? Un, ja mēs paskatāmies uz šādām komplicētām situācijām, piemēram, tika pieminēta Sīrija, uh, Es eh, īsti nezinu, eh, kādā veidā šī rīcība varētu notikt. Tas pats arī attiecas uz Ukrainu un Ēģipti. Kā mēs zināsim, kas eh, šajās valstīs ir saprātīgi un kādus kritērijus mēs piemērosim šiem jaunajiem līderiem? Tad man ir vēl viens konkrēts jautājums par Ukrainu. Es tagad šeit atsaucos uz visu reģionu. Uh, vai pastāv reģionālas atšķirības, un vai pastāv arī aktivitātes vai atbalsts Austrum Ukrainai attiecībā uz jaunajiem līderiem vai NVO vai konkrētiem projektiem. Kādus tad spēlētājus šeit konkrēti atbalsta? Liels paldies Lozingas kundzei, un tagad dod vārdu Butikoferi kungam. Paldies, priekšsādātāja! Es vēlos apsveikt eh, direktoru Pomjanovski ar šo ziņojumu un arī pateikties viņam un viņa um, darbiniekiem par pirmajā gadā paveikto. Es domāju, ka mēs visi noteikti varam uh, būtu apmierināti redzot, ka EED e, ieņem tādas konkrētas aprises e, pēc e, šī pirmā darba gada, un katrā ziņā mēs esam gatavi jums sadarboties un pilnā mērā atbalstīt. Es piekrītu, direktor kungs, jūsu viedoklim par to, ka atrodoties tik sarežģīt parastos laikos, tīpaši tajās geogrāfiskajās teritorijās, kur darbojas EED, mēs joprojām e, varam un mums noteikti ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai atbalstītu um, tos spēkus, kas atbalsta demokrātijas attīstību un cilvēktiesības. Kā jūs esat rakstījis savā ievadvārdā, īstermiņa drošības un stabilitātes apsvērumi eh, nevar kalpot par attaisnojumu cilvēktiesību pārkāpumiem. Un eh, gribētu īsi parunāt vēl par dažiem aspektiem. Jūs nepārprotam pieminējāt situāciju Ēģiptē un norādījāt uz to, ka tā kļūst vien sarežģītāka. Es gribētu aicināt e, jūs aprakstīt mums, kāpēc jūsu domām EED varētu rīkoties šādā situācijā un ko darīt tās uzlabošanai. Otrakārt, es domāju, jautājums par neatbalstīto atbalstīšanu, protams, ir saprātīgs, bet jautājums, kādēļ tā ir tikai neliela daļa no nereģistrētajām grupām, ko EED līdz šim ir atbalstījusi, un kas tiek darīts vai ko nākotnē varētu darīt, lai šādu pieeju vairāk pilnveidot un attīstītu. Vairāki kolēģi šeit jau runāja par geogrāfiskās darbības sfēru. Es gribētu aicināt jūs būt proaktīviem, risinot šo jautājumu. Es nedomāju, ka arguments par to, ka trūkst finansējuma, um, ka tam būtu jāierobežo mūsu e, mērķi darboties plašākā geogrāfiskā teritorijā. Es domāju, ka mēs varētu noteikti risināt tāds neatliekams jautājums arī plašākā geogrāfiskā teritorijā un Šāda viena valsts, piemēram, varētu būt Krievija. Mums vajadzētu iekļaut Krieviju arī mūsu geogrāfiskajā mandātā. Tālāk man ir jautājums par dalību valstu finanšu pienesumu. Kas pēc jūsu domām būtu jādara, lai tādas valsts kā Francija, Itālija un Portugāla, kas tradicionāli bijuši ieinteresētas eh, dienvidu eh, reģionu atbalstīšanā, piesaistīšanā, iesaistīt arī uh, šeit šo valstu grupā, kas atbalsta EED. Un jautājums, kāpēc jūs līdz šim vēl neesat atbalstījuši nevienu projektu Izrēlā? Jūs zinat, piemēram, kāda ir situācija par uh, izrēliešu uh, minoritāti arābu valstīs, un varbūt jūs varētu pastāstīt, ko tur labāk varētu darīt, un ko mēs varētu darīt arī attiecībā uz Alžīriju, kur patreiz mūsu klātbūtne ir visai vāja. Un vispēcot par Baltkrieviju. Baltkrievija ir visai zema prioritāte mūsu austrumu interešu sfērā. Es gribētu saprast, kas ir tie faktori, kas lieguši jums līdz šim būt aktīvākiem šajā valstī? Un kā jūs redzat to nākotnē? Paldies! Hvala liepa, kolega Butikofer! Paldies Butikofer kungam! Broka eh, kungs tagad mums ir arī pievienojies, un viņš ir arī eh, viens no valdes locekļiem eh, šajā fondā, un jāsaka, ka deputāti ir ļoti rūpīgi e, izvērtējuši šo gada pārskatu, ar ko mūs iepazīstināja Pomjanovska kungs, un man šķiet mēs pieskarāmies visiem svarīgākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šī fonda darbības e, pirmajiem 15 mēnešiem. Un tagad došu vārdu Pomjanovska kungam, izpildu direktoram, e, sniegt mums atbildes uz jūsu jautājumiem. 15 minūtes jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par uh, šo ļoti dāsni atvēlēto laiku. Es ceru, ka šīs 10 vai 15 minūtes ļaus man uh, kaut vai īsi tomēr pieskarties visiem šeit izskanējušiem jautājumiem, kas visi ir ļoti interesanti un leģitīmi. Gribu pateikties par labajiem vārdiem mūsu virzienā. Man un manai komandai ir ļoti svarīgi sajust šo atbalstu un uzmundrinājumu no jūsu puses, jo um, mēs esam pavisam neliels kolektīvs, uh, kas tiešām strādā uh, visai ļoti saspringtā laikā un esam daudz panākuši īsā laikā. Tātad par jūsu jaut, atbildot uz jūsu jautājumiem. Predes kungs vaicāja, kā atrast pareizo līdzsvaru starp procedūru, kas būtu vienlaicīgi elastīga un efektīga. E, daudz mēs mācījāmies no situācijas Ukrainā, kad mēs devāmies uz Eiromaidānu. Tad reālas revolūcijas apstākļos mēs atklājām, ka pat tik elastīga procedūra, ko mēs izmantojam, tas ir trīs lapušu pieteikums salīdzinājumā ar 40, 50, 450 lapām, kas ir standarta pieteikums Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanai, bet šīs trīs lapas pus dažreiz ir par garu, jo jautājums jau ir par cilvēku noskaņojumu, par uh, viņu, um, teiksim, šo, šo psihisko stāvokli tajā brīdī. Eiro Maidāna atrodoties cilvēki teica, mēs lūksim jūsu atbalstu, bet ne jau šodien, jo mēs nezinām, kas ar mums notiks rīt. Tātad veidojot šī atbalsta sniegšanas loģiku, mums jāatceras, ka tas, kas darbojas šodien, varbūt rīt vairs nebūs spēkā. Uh, Ukrainā varbūt, kā jūs atcerties, Janukovičs pēdējā mēģinājumā 16. janvārī pieņēma likumu, kas līdzīgs tiem, ko pieņēmis Putins vai ko mēs redzam tagad Ēģiptē, aizliedzot eh, NVO realizēt jebkādas aktivitātes. Un divu dienu laikā uh, tiesiskā vide absolūti mainījās jo tas, kas vakar bija likumīgi, rīt jau kļūst krimināli sodāms. Un tādējādi mēs guvām mācību, ka ir situācijas, kurās mums nav pietiekami elastīgu procedūru. Tajā pat laikā mūsu, es domāju, pret, procedūra sasniedza savu maksimālo limitu, saglabājot pietiekamu atbildību par to, kā līdzekļi tiek izmantot, lai novērstu šo līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Tālāk pārēju pie jautājuma, ko uzdeva Lozens kundze. Tas ir, kā mēs zinām, kam sniegt finansējumu atbalstu. Un tas ir saistīts arī ar pancērīkungu jautājumu. Uh, par to, kā mēs notrošinām savstarpējo papildināmību un sinerģiju. Mūsu darbības modeļa viena no stiprajām pusēm ir tā, ka jau no pirmā brīža mēs paļaujamies uz praktisko situāciju uz vietas. Uh, jo mēs nevarētu reāli Briselē darboties, ja mums nebūtu atbalsts un sadarbība no to cilvēku puses, kuri uz konkrētajā vietā darbojas jau vairākus gadus. Un man patiesībā bija bail, vai šī premisa darbosies, bet izrādās, ka tā ir viena no veiksmīgākajām premisēm mūsu darbībā. Uh, Dalību valstu vēstniecības, Eiropas Savienības delegācijas viss sniedz savu informāciju, ko mēs savukārt sasaistām vai triangulējām, lai pārliecinātos, ka tie, kam mēs sniedzām atbalstu, nav nejauši izvēlēti partneri. Man ir jāsaka, ka šajā gadījumā šis vārds emerging nenozīmē, ka pēkšņi kāds parādās no kaut kurienes. Vienkārši Eh, tās ir vai nu grupas vai cilvēki, kas līdz šim ir eh, bij, eh, bijuši zināmi, kas ir darbojušies, tagad parādās politiskā uh, plānā. Tātad tā ir NVO, kas līdz šim varbūt ir bijusi neitrāla, tagad uh, uzstājas uh, klāj tādiem politiskiem mērķiem, ko arī mēs atbalstām. Jo pretējā gadījumā uh, mēs uh, nevarētu atbalstīt uh, šādu pārēju. Un šeit mēs aizpildām šo plaisu, sniedzot atbalstu tiem, kas līdz šim to nav saņēmuši. Tātad mums ir jārīkojas ātri, tajā pat laikā mm, aizpildot tos trūkumus, kas ir esošajiem instrumentiem. Tālāk par līdzsvaru starp austrumiem un uh, dienvidiem. Es atbalstu Fatigas kundzes teikto, bet mēs neredzam to kā problēmu. Kā varat redzēt mūsu tabulā par izdevumiem? Jūs redzat, ka finansējums sadalījums ir 50 pret 50 dienvidiem un austrumiem. Mēs esam organizācija, kas ir balstīta uz reālo vajadzību analīzi. Tātad Ikreiz, kad mēs saņemam pieteikums, mēs cenšamies e, rīkoties. Demokrātiju nevar eksportēt. Mēs varam tikai atbalstīt tos, kuri sabiedrības iekšienē cīnās par šo demokrātiju. Tādējādi var arī paskaidrot, kādēļ Alžīrija tik maz ir pārstāvēt mūsu programmās. Mēs esam saņēmuši ļoti maz pieteikums no Alžīrijas. No šī viedokļa Alžīrija mums ir sarežģīts partners. Mēs cenšamies darīt, ko varam, bet mēs jau nevaram piespiest cilvēkus eh, par Krieviju un Izraēlu. Es ņemšu vērā jūs teikto. Mūsu valde ir sākusi spriest par geogrāfiskā mandāta paplašināšanu, bet tas nav sekretariāta lēmums. To pieņems valde, šādu lēmumu pieņems valde, un arī Eiropas parlaments tur ir pārstāvēts, kā zinat. Tā kā lūdzu izmantosim mūsu fonda standarta uh, mehānismus šādu lēmumu pieņemšanai. Par Baltkrieviju. Mēs darbojamies Baltkrievijā, bet Baltkrievijā situācija ļoti sarežģīta vairāk nekā 20 gadus ir viens diktators pie varas, bet tikpat ilgu laiku ir arī opozīcija. Līdz ar to ir grūti atrast jaunus uh, aktīvistus, jaunas grupas. Šīs grupas jau ir pietiekami labi apgādātas ar starptautisko atbalstu. Līdz ar to mūsu loma ir minimāla un tā nav izšķiroša opozīcijas aktivitāšu atbalstīšanai. Tādēļ, jā, mēs tiešām meklējām jaunus aktīvistus, un tas noteikti vēl būs. Jāsaka, situācija Ukrainā ir mūsu darbu vēl vairāk apgrūtinājusi Baltkrievijā, jo Baltkrievija, redzot to, kāda ir situācija Austrum Ukrainā un krie, vērojot Krievijas agresiju šeit, ir nobijusies. Viņiem ir bail, ka līdzīgs karš varētu izvērsties arī Baltkrievijā. Un uh, mūsu operatīvā informācija liecina, ka Baltkrievi organizācijas ir vēl mazāk aktīvas nekā iepriekš. Runājot par caurskatāmību, mēs jau divas reizes esam uh, veikuši auditu, tātad komisija ir auditējusi mūsu finanšu operācijas, tāpat ir noticis arī institucionālais audits, ko, pie, ko pieprasījuši mūsu donori, un mēs darbojamies atbilstoši Beļģijas likumdošanā noteiktajiem uh, grāmatvedības standartiem. Katru sešus mēnešus mēs detalizēti atskaitāmies par izdevumiem valdei, tieši tādēļ mēs tik bieži tiekamies ar valdi. Mūsu sekretariātām tas prasa ilgu laiku, lai sagatavotu valdes sēdi, ir nepieciešams vismaz divas nedēļas darba. Līdz ar to viens mēnesis gadā ir pilnībā veltīts eh, valdes sēžu sagatavošanai, bet tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu caurskatāmību un līdzekļu izlietojumu uzraudzību. Ir arī izpildu komiteja, seši valdes locekļi, uzrauga ikdienas aktivitātes, tad viņi uh, izvērtē mūsu darba plānus un izdevumus. Tātad ir gan šis institucionālais audits, gan arī mūsu darbības ikdienas uzraudzība atbilstoši mūsu pārvaldes struktūrām. Mazāk nekā 20% projektu projektu ir saņēmuši zemes atpazīstamības statusu. Tas ir, ka attiecīgais atbalsts saņēmējs ir vai nu apcietināts, vai arī politiskajā vidē um, ir um, stigmatizēts. Piemēram, Sīrijā mums ir atbalsts saņēmēji, bet acīm redzam un saprotam iemeslu dēļ eh, mēs nereklamējam šo atbalstu. Tas pats Baltkrievijā, tas pats Ēģiptē. Kā mēs to darām? Šeit var pastāstīt par savu pieredzi no 80. gadiem, kad aktīvi darbojos Polijas opozīcijā. Mēs izmantojam tieši tos pašus paņēmienus, kas tika izmantoti 80. gados. To atradīsiet daudzās grāmatās un memoāros. Uh, Dažreiz tā ir vienkārši aploksne, kas tiek nodota no rokas rokā. Jā, tas darbojas caur iekšējās kontrolas un uzraudzības mehānismiem, kā arī vērojot cilvēku aktivitātes un pamatojoties uz mūsu uzticību tiem cilvēkiem, kur riskē ar savām dzīvībām un brīvību, lai um, turpinātu savu demokrātisko darbību. Mēs rīkojamies ļoti selektīvi, ļoti rūpīgi un ļoti piesardzīgi it īpaši šādos apstākļos. Bet, ja tā ir, tad e, šeit atbalsta saņēmēju drošums un aizsardzība ir mūsu uh, absolūtā prioritāte. Un visas procedūras noteikti tiek ievērots, kas atbilstoši izstrādāts tieši šādiem apstākļiem. Esmu pārliecināts, ka neatbildēju uz visiem jautājumiem, Bet es piekrītu pancērī kungām, eh, ka mums ir jākoncentrējas uz galvenajām prioritātēm. Un, kā jau es teicu, mēs cenšamies nodrošināt maksimālu sinerģiju ar visiem Eiropas Savienības instrumentiem, kas finansē atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, cilvēktiesību un demokrātijas atbalstām, bet mēs aizpildām tās tukšās vietas, kur esošie instrumenti nevar finansēt šādas aktivitātes. Tieši tādēļ eh, mēs atbalstām nereģistrētas grupas eh, vai darbojamies tad, kad ir nepieciešama nepieciešama ļoti operatīva rīcība, sniedzot nekavējošu atbalstu, neizmantojot garu uh, konkursu procedūru. Labprāt, uh, nākšu pie jums vēl, uh, ja uh, jūs vēlēsties dzirdēt atbildes no manis vēl. Paldies! Bardzo, direktore Pomjanovski, this was a very complex. Paldies, direktor Pomjanovska kungs, tiešām ļoti visaptverošs pārskats par ED e, darbību. Un es domāju, ka deputāti ļoti augsts novērtēja jūs atbildes. Tagad mums ir viens minūtes pārtraukums, un pēc tam tūlīt turpināsim darbu. Un mums būs Barzanī kunga vidzīte, viņš ir no Kurdistānas reģiona e, drošības padomas lūdzu. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, es eh, gribētu atkal atsākt darbu. Es gribētu atvainoties par to, ka ierados sanāksmi tikai tagad, bet piedalījos sanāksmē, kur tikās eh, konservatīvās partijas - Eiropas tautas partija un Ķīnas komunistu partija - viskonservatīvākās partijas pasaulē. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mēs varam tagad tikties ar Barzāni kungu. Viņš ir atbildīgais par Kurdistānas reģionu Irākā. Sirsnīgi sveicam jūs, Barzāni kungs, mūsu vidū. Un mēs patiešām ar lielu, lielu interesi uzklausīsim jūsu skaidrojumus. Mēs uh, Novērtējam to, ka esat varējis ierasties uz ārlietu komitejas sanāksmu, lai jums pastāstītu par uh, pēdējiem notikumiem uh, Kurdistānā un uh, to, kas uh, risinās attiecībā uz uh, cīņu pret islām valsts grupējumu. Mēs uh, vēlamies uzklausīt arī pēdējo situāciju attiecībā uz uh, dumpinieku situāciju un uz uh, apdraudējumu, ko rada Islāma valsts grupējums un kā varētu šo situāciju uzlabot. Tiek nodrošināta pārēja caur Turciju, un šis ceļš mums ir ārkārtīgi būtisks. Mums ir jāskatās, kā to varētu saglabāt uh, nākotnē. Mēs saprotam, ka jūsu uh, tautas uh, pārstāvji mēģina uzlabot uh, kurdu situāciju Kobanas pilsētā. Tāpat arī es gribētu runāt par to, ko jūs darījāt, lai aizsargātu zītus un uh, pārējās uh, minoritātes šajā pasaules daļā. Mēs saprotam, cik situācija ir sarežģīta. Uh, Te ir runa par politiku, par etniskiem jautājumiem, par reliģiju, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi grūti atrast risinājumu. Mums nav arī pēdējās informācijas par aktuālo situāciju. Iespējams, ka jums šādas informācijas ir vairāk, un ja jūs šo informāciju mums, eh, mums varētu sniegt, mēs eh, varētu arī vairāk sniegt jums palīdzību, lai uh, apturētu šāda veida problēmas jūsu pasaules daļā. Es paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani priekšādātājs Broka kungs, godātie Eiropas parlamenta komitejas deputāti, dāmas un kungi. Es paldies, ka uzaicinājāt mani apspriest drošības situāciju Kurdistāns reģionā un mūsu tautas nākotne. Mēs tiekamies laikā, kad ir ļoti būtiskas bažas par mūsu iedzīvotāju drošību tuvajos austrumos un arī starptautiskajai sabiedrībai. Ir tik ārkārtīgi daudz nevainīgu upuru, kurdi, musulmaņi un tā tālāk vietējie un ārzemnieki, kas tiek brutāli slepkot Irākā un Sīrijā un tas ir pilnīgi šokējoši brīvajai pasaulē. Mēs tiekamies laikā, kad vairākas valstis ir pacēlušas draudu brīdinājumu līmeni līdz augstākajiem līmenim. Dāmas un kungi, mēs tiekamies arī milzīgi problēmu jautājumu laikā. Un laikā, kad pastāv draudi starptautiskiem mieram un drošībai, un tomēr neskatoties uz šiem draudiem starptautiskā sabiedrība, tā viņš šķiet ir ļoti negribīga un nevēlas pieņemt izšķirīgu lēmumu, izvēlēties aizsargāt uh, nevainīgās dzīvības par katru cenu. Un tieši šī negribība radīja vietu šādai islamiskās valsts izplatīšanās iespējām, respektīvi ISIS. Augustā tūkstošiem cilvēku tika nogalināti, tika jaunas sievietes padarītas par vargu, kā rezultātā tika īstenots faktiski genocīds. Šodien uh, Kurdistānas reģionā mēs cīnāmies ne tikai par mūsu pastāvēšanu, tā kā esam to darījuši visu 20. gadsimtu, bet šobrīd cīnāmies arī brīvās pasaules vārdā. 8. jūnijā tikai divas dienas pirms Musulas mm, krišanas īsas rokās mēs Irākas valdību informējam par to, ka būs gaidāms uzbrukums pilsētajiem un lūdzām aizsargāt viņus šo reģionu. Diemžēl mūsu brīdinājumi netika sadzirdēti. 10. jūnija agrā rītā vairāk kā 10 tūkstoši izsilu cīnītāju musulā ienāca, okupā, okupēja eh, pilsētas struktūras, banku, valdības un varas iestāžu ēkas. Grupas ļoti strauji virzījās uz priekšu, un Irākas armija burtiski sabruka šo cīnītāju priekšā, kaut arī mēs bijām visu 2014. gadu viņus regulāri brīdinājuši par šādu uzbrukumu iespējām. Uh, Irākas armijas vadību un federālās vienības kopā sešas gabals burtis, burtiski tika sakautas izsēlu kaujinieku priekšā. Pa, Īsēl pārņēma viņu ieročus un no nežēlīgas um, teroristu grupējuma kļuva par teroristu valsti. Tagad šajā valstī bija um, tanki, visbraucošās, visbraucošās automašīnas, eh, bruņu mašīnas un dažādas cita veida automātiskie ieroči. Līdz ar to uh, tagad šīs, šī valsts apdraud ne tikai eh, Sīriju un Kurdistānu, bet arī citus pasaules reģionus. Viņiem ir ieroču krājumi. Un viņi var cīnīties pret mums, lai terorizētu reliģiskās minoritātes un riskam pakļautas iedzīvotājs. Tūkstoši tik nežēlīgi nogalināti, gan kristieši, gan musulmaņi bija spiesti pa pamest mājas, viņus piespieda eh, pār, pievērsties musulmanismam. Uh, Simtiem tūkstošu ģimeni Kurdistānas reģionā eh, sastapās ar humānu krīzi. Izsil tālāk uz, uzbruka Sidžela pilsētāji un ie, ieņēma šo pilsētu, pastrādājot nežēlīgas slepkavības. Kamēr mēs aicinājām sabiedrotos dot mums militāru palīdzību, mēs esam pateicīgi ASV un arī Eiropas valstīm par to, ka tās uzklausīja mūsu izmisīgos saucienus piedāvāt gaisa, gaisa spēku atbalstu, bet ir vajadzīgs vēl vairāk. Pēc tam sakoja burtiski asins pirts kaimiņi, kas gadu, kas paudzēm dzīvoši mierīgi kopā. Uh, vairs to nevarēja darīt. Sievietes tika izvarots, vīrieši nogalināti tūkstošiem cilvēku, padarīti par vergiem, pārdoti ciltīm tālāk. Desmit tūkstoši iedzīvotāji bēga uz kalniem, lai rastu kaut kāda veida patvērumu tur. Nebi, nav ne pārtiks, ne ūdeni. Daudzi šajos kalnos miera savukārt īsis turpināja slap, slaktiņot, slepkavot. Uh, un pastrādāt var nežēlīgs vardarbības kārtējais genocīds pret izīrī kurdiem, un tas bija paredzams, un tas bija arī novēršams. Mēs turklāt esam pateicīgi par eh, gaisa eh, pārtiks pie, piegādēm kalnos. Daudzas sievietes tomēr joprojām eh, kalpo kā vergi, viņas pār, par kapeikām pārdod arābu ciltīm. Šis ne, šī nehumanā rīcība ir vēl viena sāpīga lapuse kurdu, jau tā sāpīgajā vēstulē, kas ir, mēs esam cietuši no genocīda, no mas deportācijām, no ķimsko ieroču izmantošanas, un kopš šiem uzbrukumiem mēs esam reorganizējušies un esam atguvuši daudz teritorijas no ISIS, bet karš pret teroristiem nekad nebeigsies tas joprojām pastāvēs, un mums ir jābūt aizsardzības poesijās līdz brīdim, kamēr cīņa ir uzvarēta. Bet te nerunājam tikai par īsis militāro kapacitāti, par ko būtu jābažīs pasaulē, bet ir jābažās pasaulē arī par šo neparēliem, par neiespējam milzīgiem finanšu resursiem, kas ir viņu rokās. Īsis nepazīst robežas. Un viņi nešaubīsies, nevilcināsies uzbrukts, kad vien vēlēsies. Nu, tādos plašos mm, vilcienos runājot, īsis. ISIS rada 3 līdz, 4, līdz, 3 līdz 6 ASV dolārus dienā pārdodot naftu melnajā tirgū. Pārdodot Irākas e, kultūra vēsturiskā mantojuma daļas, tāpat arī opiju un marihuānu. Viņi kontrolē arī burtiskus resursus pie Jordānas e, robežas cīnās daudzās un dažādās fortīs. Tūkstošiem ārvalstu eh, kar, karavīru tiek rekrutēti, viņi dodas uz taviem austrumiem, lai pievienotos ISIS spēkiem. Šie ārvalstu algotņi ne tik vien rada būtiskas draudus Kurdistāns reģionam, bet arī visām pārējām reģiona valstīm. Tiešie draudi no ISIS rietumu valstīm arī nedrīkst tikt uztvert viegliprātīgi. Mēs jau redzējām, cik briesmīgi eh, šī grupa ir sakļāvusies un rīkos visā pasaulē. Mēs nevēlamies cīnīties jāzina paši, jo tā nav tikai mūsu cīņa, dāmas un kungi, tas ir kopīgs ienaidnieks un kopēja atbildība. Kurdistānas reģions ne tik vien cīnās par džihādistiem no tuvējiem austrumiem Ziemeļāfrikas, bet arī no, pret teroristiem no Lielbritānijas, Liel, piemēram, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas un daudziem citiem, kas ierodas no Eiropas, vēlas uh, nogalināt un iebiedēt mūs visus. Ar viņiem nav iespējams vest sarunas. Viņi nesaprot, nest, ko nozīmē miers, līdzās pastāvēšana, demokrātija, vai tās vērtības, kas mums visiem kopīgas. Šodien mūsu varonīgie cīnītāji ir uz frontes līnijas un cīnās ar nacionalistiskajām teroristu organizācijām, mēs, kas vēlas ieviest destrukciju un hausu tuvajos austrumos. Uh, Mūsu cīnītāji cīnās pret eh, cīnītājiem, kuriem ir tādi resursi, kas var, kas var būt pat visbagātākajām valstīm. Mēs cīnāmies brīvās pasaules vārdā, bet no otras puses šī brīvā pasaule šķiet nesagatavota un nevēlas mums sniegt iekārtas aprīkojumu, kas nepieciešams, lai mēs varētu sakaut ISIS un aizsargāt mūsu iedzīvotājus. Pirms desmit dienām, 25. oktobrī, trīs eh, drosmīgi brāļi tika padarīti par mocekļiem ISIS cīņā ar ISIS. Šie vārdi varbūt jums nav pat pazīstami, bet mēs pilnīgi noteikti neaizmirsīsim viņus. Viņi mīra pašnāvnieku bumbu spridzināšanas rezultātā, jo šiem trim brāļiem nebija atbilstīgo ieroču, lai viņi varētu apturēt šos, šīs bruņu, rapu, bruņu mašīnas. Viņiem nebija uh, Eh, bruņu un nebija pietiekami ieroči. Viņi nevarēja aizsargāt šo brīvo pasauli. Viņiem vienkārši nācās noskatīties un pašiem iet bojā šo uzbrukumu rezultātā. Tieši tāpēc mēs esam zaudējuši tūkstošiem savējo cīņā pret ISIS un daļai tāpēc es esmu arī šeit jūsu priekšā. Dāmas un kungi, šodien Kurdistāns reģions cīnās trijās frontēs. Pirmām kārtām, kārt turpinās karš pret terorismu Šodien tas ir ISIS, tā bija Alkaida agrāk un Irāka pirms tam. Pācija režīms un iepriekšēja režīma izmantoja ķīmiskos ieroči pret mūsu iedzīvotāju, nogalinot, no, iznīcinot vairāk kā 4-5 tūkstošu ciem. Mēs par terorismu cīnāmies jau vairāk par gadsimtu, mēs turpināsim aizsargāt savu zemi un iedzīvotājus. Otrām kārtām, mēs cīnāmies arī finanšu karā ar federālo valdību Bagdādē Daļa no iemesla, kāpēc mūsu bruņoties spēki tika pārspēti, bija tāpēc, ka Irāks federālā valdība nepiešķīra līdzekļus, nevēlas piešķirt iekārtas un aprīkojumu apmī, apmācības ieročus mūsu karavīriem, un kaut gan tīri morāli un konstitucionāli viņiem tas būtu jādara. Mūsu karavīri saka, lūk, viņu pienākums ir cīnīties un krist par Irāku, bet viņu tiesības vienmēr tiek ignorētas. Irākas federālā valdība ir nelegāli apturējusi budžeta līdzekļu piešķiršanu mums un mūsu valsts ierēģiem kopš šī gada februāra. Mūsu iedzīvotāji turpina cīnīties pret globālu terorismu, bet nesaņem par to ne mazāko samaksu, ne mazāko algu no federālās valdības. Mēs darām ko, visu, ko varam, bet mūsu ir, līdzekļi ir ļoti ierobežo, ierobežoti. ierobežoti. Lai gan mēs esam vienīgie, kas kaut kā spēja apkurot īsis uz vietas, mēs neesam saņēmuši smago artilēriju ne no Irākas, ne arī no citiem starptautiskiem partneriem. Šīs pašreizējā kara izaksmas ir 1,5 miljārdi bēgļu, kristieši, kurdi, arābi, visi bēg no šīm drausmīgi smagajām sakām, un mēs nespējam par šiem cilvēkiem parunāties, mu, ap, mēs nespējam viņus uzņemt, par viņiem parūpēties. Uh, bez jebkādiem finanšu līdzekļiem no Irākas valdības vai citurienes. Irākas federālā valdība turklāt turpina izdarīt spiedienu pret rietumu valstīm, kas sūta mums humāno palīdzību un medicīnisko palīdzību. Viņi vēlas, lai tas viss ietu cauri Bagdādu un tur tiktu inspicēts. Tādā veidā šīs sūtījuma aizkavējas. Šies, šī aizkavēšanās savukārt maksā dzīvības uz frontes līnijas un apdraud tos, kuriem ir vajadzīga pārtika, ūdens un patvērums. Te nu es nonāku pie trešās eh, pie trešā kara, ko cīnāmies. Mēs cīnāmies par plašāku atbalstu no Eiropas valstīm un pasaules. Mūsu iedzīvotāji cīnās karā, ko tie nevar vinēt ar AK-47 un RPG. Mēs joprojām tiekam pārspēti, mums nav atbilstīgie ieroči, lai mēs varētu sevi aizsargāt pret, pret visiem šiem pašnāvnieku uzbrukumiem, mīnām un tā tālāk. Visu laiku mums ir teikts, ka, lūk, mums nevar dot advancētus ieročus eh, Kurdistāns reģionā Bagdādas dēļ, bet šī politika ir nepareiza. Es domāju, tā ir jāpārskata. Ir bijuši pāris devīgi ziedojumi no Eiropas valstīm, bet ar to nepietiek. Lielākoties tā bija bijusi munīcija un vieglie ieroči. Mēs nevaram cīnīties pret ienaidniekiem, eh, kas nāk no visas pasaules un kam ir simtiem miljonu dolāru ieņēmumu, bruņo, bruņu mašīnas. Mēs nevaram vienkārši ar automātiskiem viegliem ieročiem viņus kaut kā apkarot. Drošības atbildība par Kurdistānas reģionu pieder reģionā, reģionu karavīriem, mūsējiem karavīriem. Un, kā jūs zināt, mēs brīvprātīgi izvēlējāmies pievienoties brīvajai federālajai Irākai 2003. gadā pēc Huseina krišanas. Mēs esam ļoti daudz cīnītāju zaudējuši tajā brīdī, kad tika atcelts iepriekšējais režīms. Mēs toreiz nosūtījām savus spēkus uz Bagdādi 2003. gadā un 2006. gadā, tāpat 2007. gadā pilsoniskā kara laikā bet Irākai tagad ir jāuzņem sava atbildība un jāparāda savas saistības pret mums. Nepieņemam, ka Bagdāda nogriež mums iztikas līdzekļus politisku nesaprašanos dēļ, tāpat kā ir nepieņemam, ka Bagdāda ne, nedod mūsu karavīriem advancētus ieročus. ISIS var uzvarēt un uzveikt tikai tad, ja visas puses, kas saprot, ka tas jādara, izpild savas saistības, un tas attiec arī uz Irākas federālo valdību un kaimiņu valstīm. Mēs esam apņemības pilni atrisināt nesaprašanos ar Bagdādu demokrātiskos un mierīgos veidos, bet status quo nevar turpināties tā, kā tas ir šobrīd. Mēs atkal un atkal esam pierādījuši, ka kurdi ir saprātīgi, atbildīgi un konstruktīvi iedzīvotāji un elements kopējā starptautiskā sabiedrībā. Mēs varam pielikt punktu uh, e, agresijai Irākā un daudz kur citur, un tas ir, inter, tas ir Kurdistāns interesēs. Mēs atzīstam, ka stabilitāte Irākā, protams, ietekmē arī mūsu drošību. Starptautiskais terorisms prasa starptautisku atbildi, un Kurdistāns reģions šeit ir krustcelēs cīņā pret terorismu ir pienācis laiks arī Eiropas Savienībai īstenot savu vadošo lomu un pastiprināt savu iesaistīšanos un sadarbību ar mums. Mūsu tūlītējais pienākums ir skaidrs, ir jāaizsargā Kurdistānas reģions, demokrātija un tās dzīvīgā sabiedrība, bet brīvai pasaulē ir jāstāv ar mums plecu pie pleca, piedāvājot atbalstu mūsu brī, drosmīgajiem karavīriem. Dams un kungi, Kurdistānas reģions ir ļoti lepnis, ka var stāties, celties kājas un aizsargāt brīvību mūsu demokrātisko pieredzi, bet Eiropas Savienībai ir jādod mums roka un jāspēj identificēt tūlītēja stratēģija, kas ļaut šos terorismu draudus izslēgt, tā lai jums šeit savās galvaspilsētās ar tiem nebūtu jāsastops. Jūs tā aizstāvēsiet ne tikai kurdiedzīvotājs, bet arī daudz citus reliģisko minoritāšu un kopienu m, mm, cilvēkus kas šobrīd cieš un kas, un kas ir bēguši no šiem izsil vardarbības un nonākuši mūsu reģionā. Un te es gribu arī atgādināt eh, mūsu Kobāne iedzīvotāju varon, varonīgo darbību, cenšoties pilsētu aizstāvēt. Mūsu valdībā ir gan vīrieši, gan sievietes no dažādām kulturālām un etniskās piedarības lokiem. Tā ir, mēs esam guvuši lielisku pieredzi, tā ir ilgus jau vairākus gadsimtus, un kurdu vēsturē tas ir bijis ļoti aktuāli. Mēs turpināsim šo, šīs vērtības cienīt un godāt. Mūsu pieredzes pamatā ir mierīgi līdzās pastāvēšana un cilvēktiesību respekts. Mēs neesam draudu mieram tuvajos austrumos, gluži otrādi. Mēs esam miera oāze un stabilitātes avots hausa un nestabilitātes vidū. Noslēgumā gribu teikt, ka Kurdistāns reģiona vārdā es gribu izmantot šo iespēju, lai paustu mūsu pateicību Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm par tur par joprojām nodrošināmu uh, un nodrošināto humāno palīdzību, kas vajadzība tūkstošiem iedzīvotāju, pārtika, ūdens, patvērums. Mēs uh, ar optimismu raugāmies nākotnē un mēs skatāmies arī uz Eiropas Savienību ar cerības pilnām acīm. Cerams, ka mums mm, piedāvāsiet mums plašāku atbalstu un sadarbību. Paldies, ka devāt man iespēju uzstāties jūs priekšā šodien un tagad būšu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums būtu radušies. Thank you very much. Paldies! Euh, Pejon. Pejon kungs. Merci beaucoup, monsieur Barzani. De... Paldies, Barzani kungs. Paldies ka par šo uzstāšanos. Jūs nācāt klajā ar diezgan tādu nu, sarežģītu nostāju attiecībā starptautisko sabiedrību, kas nerīkojas pietiekam, un tāpat izteicāt arī diezgan skarbu viedokli par Irākas federālo valdību, kas ir nu, no, kavē to, ka jūs saņemat atbilstīgus līdzekļus un arī ieročus. Gribu uzdot jums trīs jautājumus, kas ir saistīti arī ar vides jautājumiem. Nu, piemēram, no vienas puses mēs redzam, ka karš pret ISIS nes arī dažādas pārvaldības korekcijas reģionam. Es gribētu vaicāt, vai tas ir mainījis jūsu attiecības, piemēram, ar Turciju, kas kas līdz šim arī ir eh, kavējusies atbalstīt Kurdistānas cīnītājus. Vai ir kāda attīstība jūsu vīzijā šai kontekstā, šais attiecībās ar Turciju? Otrām kārtām. Masuds Barzanī no jūlija pieprasa referendumu par Kurdistānas re neatkarību. Cik tā tas viss ir parvirzījies un ko, kā jūs skatāt šo situāciju šai kontekstā? Un trešais jautājums jūs jau faktiski gandrīz atbildējāt šobrīd uz vietas ir šie depešmērga, jeb karavīri, kas cīnās pret ISIS, un kāda ir, at, kādas ir attiecības starp šiem cīnītājiem e, savā starpā un kurdiem, un kā jūs, kur jūs saskatāt šo optimismu, uz ko jūs nu pat atsaucāties? Merci, monsieur le président. Merci. Priekšsēdētāji, paldies. Paldies par šo informāciju. Tas bija ļoti visaptveroša un ļoti labi atspoguļo problēmas uz vietas, es gribu uzdot jautājumus par to, kādas ir attiecības starp spēkiem uz vietas. Nu, piemēram, pešmērga spēki, tīri skaitliski, cik viņu ir daudz, salīdzinoši ar ISIS spēkiem. Otrām kārtām, viena no priekšrocībēm, kas jums ir tas, ka jūs labi pazīstat šo teritoriju, un es gribētu zināt, kādi ir eh, in, informēšanas līdzekļi, apmācības līdzekļi, ko jūs varat šajā teritorijā šobrīd īstenot, ko ir, kādu informāciju saņemat no teroriem, kur iekaroši ISIS. Un kādā veidā varat informēt Eiropas Savienību par to, kā tā var palīdzēt ar konkrētiem līdzekļiem jūsu cīnītājiem? Es gribētu zināt, kurās jomās jūsuprāt, būtu visvairāk vajadzības e, palīdzēt? Jūs runājat par smago artilēriju, par smagajiem ieročiem, vai tas ir tas vienīgais, ja vēl ir arī cita veida līdzekļi, piemēram, gaisa spēki, un ja jā, vai jūsu cīnītāji ir pietiekami apmācīti, vai viņiem ir šī izglītība, nepieciešama izglītība, lai, piemēram, izmantot šādus, e, nu, gaisa aprīkojumu, lidmašīnas un tam līdzīgi? Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Paldies, priekšādātāji. Uh, Tanakungs. Uh, Barzānikungs, es arī vēlētos jūs sirsnīgi sveikt uh, no EKR grupas puses. Es esmu EKR grupas koordinators un es gribētu arī apsveikt pešmēru karavīru drosmi cīņoties pret islāmās grupējumu. Un ir skaidrs, ka šis grupējums apdraud ne tikai jūsu teritoriju, bet arī reģionu un iespējams pat visu pasauli. Visai pasaulē vajadzētu atbrīvoties no šīm problēmām. Uh, Protams, ka ISIS iespējams veids eh, noziegums pret cilvēci un iespējams arī eh, veids genocīdu pret iezīdiem. Noteikti kā ANO un arī pārējām atbilstošajām iestādēm, varbūt pat šim parlamentam, vajadzētu veikt izmeklēšanu. Turcija nesen uh, ļāva jūsu karavīriem nodrošināt nokļūt Kobanē, un šķiet, ka tagad uh, tiek sniegta palīdzība arī ASV gaisa uzbrukumiem un sabiedroto spēkiem šajā reģionā. Kā jūs varētu komentēt miera sarunas starp Ankāru un Otelānu kungu pēc tam, kad eh, palielinājās vardarbīgie protesti pēdējās nedēļās? Ir, šie protesti sākās tāpēc, ka Turcija neļāva brīvi šķēršot savas robežas. Varbūt tagad ir pienācis laiks pārskatīt uh, uh, Eiropas Savienības uh, sarakstu, kur PKK ir iekļauta kā, mm, iekļauta kā te teritoriāls grupējums. Pašlaik uh, ir. Mm, netiek pieļauts vairs uh, nekāds finansējums uh, džihāda finansējumam, jo iespējams, ka tas tie arī atbalsta ISIS grupējumu. Uh, Es ceru, ka jaunā Irākas valdībā Bagdādē, kas šķiet tagad ietver arī kurdu finanšu ministru, ņems vērā visas kopienas, kas dzīvo Irākā, un mēģinās arī sniegt finanšu resursus jūsu teritorijai un jūsu valdībai, jo uz to jums ir tiesības, un, diemžēl, šis finansējums jūs nav sasniedzis pārāk ilgu laiku. Es jums vēlu ļoti patīkamu vizīti Briselē un arī parlamentā. Thank you, Chair, and... Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Barzanī kungs, par to, ka piedalties sarunās ar mums šajos ļoti sarežģītajos laikos jūsu tautai un arī visai pasaulē. Mēs patiešām esam ļoti uztraukušies. Tuvie austrumi ir cietuši pārāk ilgi no mm, šī jēdziena, ka jūsu ienaidnieki, ienaidnieks ir jūsu draugs. Un mm, varbūt to vajadzētu tagad mainīt. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā eh, jūs vērtējat Irānas Islāma republiku, jo īpaši, ja runa par cīņu pret Islāma valsts grupējumu, un arī par tās ietekmes Bagdādi. Varbūt jūs varētu pastāstīt arī par mieru sarunu progresu starp eh, jūsu tautu un eh, Turciju. Um, jā, vielen dank. Paldies, Palcānīkungs, Lozingas kundze. Uh, Šeit parlamentā mēs esam viensprātis, ka ir jāstājas pretī eh, fašistiskajam islāma valsts grupējumam, un šis atbalsts ir jāstiprina. Tieši uz to arī attiecas mans jautājums. Kā jūs vērtējat PKK lomu šajā jautājumā? Un eh, ko jūs domājat par to, ka Turcijai ir jāatver savas robežas PKK kaujiniekiem? Galu galā PKK ir ļoti liela loma uh, jezīdu glābšanā. Viņi eh, jau nospēlē ļoti lielu lomu, un tāpat arī viņi tagad aizstāv Rodžavas. Vai jūs eh, pieprasāt atbalstu? Un tad vēl viens jautājums. Ko jūs domājat par rietumu um, atbalsta sniegšanu uh, grupējumiem, kas uh, ir izveidojušies, lai aizstāvētu pašai sevi? Tātad, vai uh, jūs atbalstītu ieroču piegādi šiem spēkiem? Un eh, kāds ir jūsu viedoklis par eh, šo eh, plānu, ka vajadzētu izveidot um, miera zonu Rodžavā? Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu sūtīt pešmergas kainiekus uz Kobani un uz Rodžavu? Vai šo spēku nosūtīšana ir saistīta ar kaut kādiem nosacījumiem? Tātad eh, vai šie nosacījumi kaut kādā veidā saistās ar Rodžavas pašaizsardzību? Ja runa par visu šo konfliktu un eh, cīņu pret eh, fašistiskajiem grupējumiem, kā jūs vērdējat Asada lomu? Vai te ir runa par sabiedroto vai vai rietumi šeit mēģina atbalstīt eh, pārmaiņas šajā reģionā un mēģina gāzt aseta valdību. Thank you, President, uh, Mr. Paldies, priekšādētāji. Berzani kungs, es gribētu arī jūs sveikt uh, savas grupas vārdā mūsu komitejā. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Uh, Es sēžu šeit aiz kameras, jūs iespējams mani neredzat. Es tātad sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā, un es piebiedrojos arī kolēģi teiktajiem par šo jūsu portfeli. Es gribētu mazliet komentēt divus jūsu izteikumus. Jūs teicāt, ka Eh, ISIS eh, saņem 3 līdz 6 miljonus ASV dolāru no naftas eh, pārdošanas. Vai mēs varētu kaut kādā veidā ierobežot šo naftas pārdošanu? Mēs varbūt varētu vērsties pret šo konfliktu naftu, varētu iz, izveidot līdzīgu procesu kā konfliktu dimantiem. Ir skaidrs, ka tieši enerģi, atkarība no enerģijas Islām valsts grupējumam ļauj Eh, pašiem pirkt savus ieročus un izveidot savu ekonomiku. Esam saņēmuši arī eh, ziņojumus par mobīlu naftas pārstrādes rūpnīcu ievešanu. Varbūt mēs varam kaut kādā veidā to apturēt. Tāpat arī es piebiedrojos Tanuka kungam eh, viņa jautājumā par PKK stāvokli Turcijā. Domāju, ka šīs diskusijas mums visiem būs ļoti noderīgas. Tāpat arī varbūt jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt, jūs paplašināt jūsu komentārus par Irākas federālo valdību, jo šķiet, ka Irākas valdība rada problēmas jūsu reģionam. Varbūt jūs vēlaties, lai mēs darītu kaut ko lietas labā. Es šeit nerunāju par ieroču piegādi, bet drīzāk par operacionālu finansējumu. Par to mēs varētu ātrāk vienoties. Būtu ļoti priecīgs, ja jūs varētu komentēt šos jautājumus. Mr. Bazan. Paldies. Berzānī kungs, dod jums vārdu. Paldies. Es mēģināšu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem pēc iespējas precīzāk. Tad, tad vai ir kaut kādā veidā mainītas prasības? Pirmais jautājums bija par uh, Turcijas valdību un ko mēs sagaidām no Turcijas. Attiecībā uz uh, to, kas mums ir vajadzīgs šajā karā, uz atbalstu, kāds mums būtu nepieciešams no smagajiem ieročiem. Jā, protams, ieroči mums ir vajadzīgi. Es ne, nebiju pārāk konkrēts, bet uh, mēs būtu priecīgi par jebkādiem ieročiem, kas mums ļautu vērsties pret ienaidnieku. Uh, Ienā, šie ienaidnieki saņem ieročus no Irānas un Sīrijas valdības. Tad, kad viņi ieradās eh, Kurdistānā un sāka cīnīties pret pešmērgu, viņi bija daudz spēcīgāka organizācija nekā tad, eh, kad viņi cīnījās Sīrijas un Irākas armijā. Viņi atnāca pie kurdiem, izmantojot irākiešu un sīriešu ieročus. Un uh, ieroči viņiem ir vairāk nekā pešmergas kājniekiem. Viņiem ir uh, Eh, dažāda veida artilērija, eh, bruņu mašīnas, eh, munīcija, viss atbalsts, ko viņi saņem. Un salīdzinājumam pešmergas kaujinieki strādā kaujas ar ļoti novecojušiem un tikai nedaudziem ieročiem. Šos ieročus viņi ir ieguvuši no bijušā Irākas režīma. Irākas valdība nav nodrošinājusi nekādu finansējumu. Mm, īstenībā pat Irākas valdība neļāva kurdiem uh, tikt pie ieročiem. Tad, kad mēs lūdzam atbalstu smagajiem artilērijai, mēs runājam par tankiem, par uh, artilēriju, par bruņu mašīnām, par uh, aizsegu materiālu pešmergai, tātad par visiem iespējamiem ieročiem, kas ļautu pešmergai uh, Eh, cīnīties pret islāma valsts grupējumu. Tāpat arī ir vajadzīgi helikopteri, lai transportētu ievainotos uz eh, slimnīcām, kas atrodas desmitiem un simtiem kilometrus tālu no kaujas vietām. Attiecībās Turciju mēs eh, cerējām un gaidījām, ka Turki spēlēs tāds lielāku lomu, lai atbalstītu šo karu, lai atbalstītu pešmērks kaujiniekus un sabiedrotos spēkus. Mm, viņiem bija prezidenta vēlēšanas, tāpat arī um, ISIS saņemtie ķīlnieki. Sākumā iespējams viņi nevēlējās pilnībā iesaistīties šajā karā, taču mēs visu laiku cerējām un īsnībā vēl ar vienu ceram, ka uh, Turcijas loma būs uh, lielāka nekā pašlaik. Attiecībā uz uh, to, kas uh, notiek referendums sakarā. Referendums ir um, kurdu tautas tiesības. Mums ir jāsaprot, ko kurdi īstenībā grib. Tāpat arī ir jā, jādomā par to, kāda lēmuma tiks pieņemti par nākotni. Referendumu priekšlikums ir iesniegts parlamentām, parlaments to ir akceptējis, un pašlaik uh, notiek sagatavošanās referendumam. referendums, eh, protams, atšķiras no eh, lēmumu pieņemšanas attiecībā uz referendumu rezultātiem. Mēs vēlamies, lai notiktu šāds referendums, lai gan mēs, gan visa pasaule saprastu, ko tieši kurdu tauta vēlas un kādu nākotnī sev tā ir iztēlojusies. Šie tika uzdots jautājums, vai pastāv attiecības starp pešmergas kājniekiem un PKK. Pešmergas ministrs ir tas, kas kontrolē visus ieročus un atbalstu, ko sabiedroties sniedz pešmergai. Viņi kontrolē pešmergas kājniekus, neskatoties uz to, ka pastāv arī tādas uh, politiskas atšķirības un iespējams viņi pārstāv dažādas puses. Taču mēs redzam, ka pastāv centieni integrēt visus mūsu spēkus uh, pešmergā. Šīs procesas turpinās. No vienas puses mēs cīnāmies pret islāma valsts grupēm, un otras puses mēs mēģinam integrēt uh, visus mūsu bruņotos spēkus. Šis process ir tāds garš un uh, pārējais process, bet esmu pārliecināts, ka tas novedīs pie rezultātiem. Cik daudz pešmergas kaujinieku mums ir? Uh, kaujinieku, pašu kaujinieku īstenībā nav daudz. Tātad tie, kas ir cīnījušies pešmergas rindās, kur ir turējuši rokās ieročus, es domāju, ka visā Kurdistānā tie ir 150 tūkstoši. Ne visi viņi ir kaujinieki. Ne visi viņi ir pietiekami jauni, lai varētu doties frontē, taču tie, kas pašlaik cīnās, ir 40 līdz 60 tūkstoši, atkarībā no tā, cik daudz eh, cilvēkus vajag eh, vienā frontē un vai viņus nevajag pārvietot kur citur. Kā es runāju, kopējais skaits varētu būt 150 tūkstoši. Cik daudz islām valsts grupējumu kaujinieki ir? Es gribētu skaidri norādīt, ka ISIS ir tie, kas eh, iestājas par ISIS ar sirdi un dvēseli. Iespējams, ka tādu nav daudz, bet nesen rekrutētie uh, Eh, gan Sīrijā, gan Irākā ir ap 40 tūkstoši cilvēku. Mēs uzskatām, ka 18 tūkstoši cīnās Irākā un 22 tūkstoši cīnās Sīrijā. Tad ir arī citi eh, cilšu spēki dumpinieki, kas atbalsta ISIS daudzās eh, teritorijās. Tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem ir ieroči un kas atbalsta islām valsts grupējumu vai nu pret pešmērgu vai citiem vietējiem spēkiem citās valsts um, vietās. Bet ir skaidrs, ka ISIS cīnītāju skaits pieaug Viņiem ir vairāk laika un vairāk iespēju rekrutēt jaunus cilvēkus. Viņiem ir arī lielāks finansējums, lai atbalstītu rekrutēšanu un lai veiktu manipulācijas, kas ļautu cilvēkus piesaistīt viņu spēkiem. Diemžēl vēl ar vien ir daudz cilvēku visās pasaules malās, kas pievienojas islāma valsts grupējumam. Mēs neesam novērojuši, ka islām valsts grupējumu kaujinieku skaits saruktu. Mēs redzam tieši pretējo, viņu skaits pieaug. Mēs eh, saprotam, ka mums ir priekšrocības attiecībā uz eh, Kurdistānas zemi, bet eh, attiecībā uz citām teritorijām mums ir uh, politiskas problēmas. Uh, pešmergas kaujinieki var cīnīties tikai tajās teritorijās, kas nav tik politiski sensitīvas. Mēs tagad esam atguvuši lielāko daļu, kas mūsuprāt ir Kurdistāna. Eh, protams, mums ir vēl arī eh, prioritātes, un mēs eh, plānojam atbrīvot arī citas teritorijas, taču attiecībā uz citām valsts daļām mm, tas ir politiski sensitīvs jautājums, un tas mums ir jātur, jāpatur prātā. Ja Kurdistāna ies tālāk par uh, Eh, it kā Kurdistānas robežām, tad mēs nesaņemsim vietējo iedzīvotāju atbalstu. Tad, tad, jo īpaši, ja runa par arābu spēkiem, Irākas spēkiem, tad eh, pešmergas kaujiniekiem būs ļoti grūti cīnīties šajās teritorijās. To varētu nepareizi iztulkot, varētu teikt, ka kurdi ir pārāk ambiciozi un mēģina ieņemt citu cilvēku zemes. Mēs to nemēģinam darīt, kurdi mēģina atgūt eh, tikai kurdu zemi. Taču mēs ar lielu prieku arī cīnītos lielākas koalīcijas ietveros pret islāma valsts grupēm jebkur citur pasaulē. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, un es to vēlējos eh, jums eh, skaidri pateikt. Eh, mēs uzskatām, ka tieši mm, Sauzemes spēki uzvarēja šajā karā. Mēs pateicamies par gaisa uzbrukumiem, ko nodrošina sabiedrotie, bet ar to nepietiks, lai uzvarētu karā. Ir vajadzīgi sauzemes spēki. Līdz šim brīdim pešmērgi, diemžēl, ir vienīgie spēki, kuri spēja cīnīties pret islāma valsti un spēja uh, atgūt teritoriju. Tieši tāpēc eh, mēs uzsveram, ka ir ļoti liela nepieciešamība pēc sauszemes spēkiem arī citās valsts daļās un jo īpaši Sīrijā. Mums ir jānorāda uz to, ka ISIS grupējumam nedrīkst atstāt nevienu uh, drošu saliņu, kur viņi varētu re, uh, pārgrupēties un atkal sākt cīnīties no jauna. Mēs nedrīkstam atstāt uh, islāma valsts grupējumam nevienu šādu brīvu, drošu uh, patvērumu vietu. Mācības, jā, mācības mums ir vajadzīgas. Mēs uh, runājām par šādiem uh, smalkākiem un moderniem ieročiem. Mums uh, tiek arī minēts, ka jums nav vajadzīgo zināšanu, nav apmācītu karavīru, kas varētu izmantot šādus ieročus. Taisnība, bet mums ir jāapmāca cilvēki tagad, lai pēc sešiem mēnešiem vai pēc gada viņi varētu karot ar šo moderno un uh, Eh, smalko ieroci, ja jūs eh, to mums piešķirsiet. Mm, ja jūs tikai teiksiet, ka kurdiem nav ekspertu, lai eh, izmantotu šos automātiskos ieročus, tad mēs neko neiegūsim. Vajadzētu šos cilvēkus apmācīt tā, lai viņi ir gatavi saņemt ieroci, kas tik ļoti ir vajadzīgs. Jo īpaši uh, Te ir runa par veiksmīgākajiem uh, spēkiem, kas pašlaik cīnās pret islām valsts grupējumu un īsnībā uzvar ISIS. Nebūtu nekādas jēgas nodrošināt ieročus tiem, kas uh, necīnās tikpat labi pret ISIS, kā to dara pešmerga. Nav nekāda iemesla, kāpēc uh, Mm, nevajadzētu pešmergai piešķirt ieročus. Mums ir vajadzīgas mācības, mums ir vajadzīgi ieroči, mums ir vajadzīga jūsu palīdzība šo ieroču lietošanā. Mieru sarunas starp Turkiem un PKK, te ir ļoti daudz jautājumu, es eh, mēģināšu par to visu pastāstīt kopā. Mūsu prezidents, mūsu valdība vienmēr ir skaidri norādījuši, ka mēs atbalstām miera procesus Turcijā. Mēs uzskatām, ka šī problēma ir jārisina mierceļā, sarunu ceļā. Nekādi notikumi, nekas nevarēs izmainīt šīs metodes vai šos centienus, tātad mēģinājumus atrisināt konfliktu mierīgā ceļā. Mēs atbalstām šīs sarunas, mēs atbalstām mieru sarunas starp Turkiem un PKK, un mēs ceram, ka abas puses pilnībā iesaistīsies šajā procesā un cerams, ka šis process arī novedīs pie pozitīviem rezultātiem. Mēs atbalstām arī jebkādu palīdzību no jebkāda elementu vai iestāžu puses, kas cīnās pret ISIS. Uh, Kobanes um, aizstāvēšanā uh, spēki tiešām nodrošināja lielu palīdzību, un tieši tāpēc viņi ir pelnījuši starptautiskās kopienas atbalstu. Tika uzdots jautājums par Irānu un tās cīņu pret uh, ISIS. Pašā sākumā mums ir jānorāda, ka Irāņi sniedza uh, palīdzību Kurdistānai un Irākai tādos uh, vispārīgos iedzīnos. Viņi sāka sniegt atbalstu jau pašā sākumā. Viņi ietekmē valsti, jo īpaši Bagdādi, taču mm, mēs uzskatām, ka jebkāda alianse, kas vērstos pret ISIS, ir augst novērtējuma. Tika uzdots jautājums par Asāda režīmu. Šis ir ļoti interesants punkts. Mēs uzskatām, ka gan ISIS, gan Sīrijas režīms ir palīdzējuši viens otram. Starptautiskā kopiena aicināja, lai Sīrijas režīms tiktu gāsts. Vienīgās iespējas, kādas režīmam bija, bija nodrošināta tāda sliktāka alternatīva, lai starptautiskajai kopienai nebūtu skaidrs, kuru pusi atbalstīt. ISIS tagad ir opozīcija, un līdz ar to visi iepauzēja, apstājās un sāka meklēt alternatīvas, un nevarēja saprast, kuru pusi atbalstīt. Es domāju, ka starptautiskā kopiena bija atbildīga jau no pašiem sākumiem, un, diemžēl, šī atbildība netika izmantota, netika izveidota mērenāka opozīcija Sīrijā. Vajadz, ir vajadzīga trešā izvēle. Šeit nav runa nec par Asādu, nec par ISIS. Ir vajadzīga tāda mērnāka opozīcija, ko starptautiskā kopiena varētu atbalstīt. Ja ISIS turpinās palielināties, tāpēc, ka nebūs atbalsta Sīrijas opozīcijai, tad um, Sīrijas opozīcija nekad nebūs pietiekami spēcīga, lai uh, tā varētu veiksmīgi darboties. ISIS vienmēr ir izmantojis iespēju kontrolēt, nomākt mēreno Sīrijas opozīciju. Mēs uzskatām, ka, lai uh, palīdzētu Sīrijas tautai, lai veicinātu demokrātiju Sīrijā, uh, Īslāmās grupējums ir jāuzvar. Un tad, kad tas būs uzvarēts, tad Sīrijas tautai būs labāka izvēle, un arī starptautiskajai kopienai būs labāks partneris, ko tā varētu atbalstīt. Par finansēm. ISIS saņem atbalstu no naftas pārdošanas. Viņi ir ieņēmuši dažas naftas pārstrādes rūpnīcas, tāpat arī viņi uh, uh, nolaupa cilvēkus, tie prasa izpirkuma naudu, viņi iekasē nodokļus. Un visās teritorijās, kur viņi uh, atrodas, viņi pār this... marihuānu un visu, ko viņi ir nolaupījuši. Tieši tāpēc uh, ir ļoti būtiski, lai pasaule vērstos pret eh, visiem šiem dažādajiem finansējuma avotiem, jo īpaši pret ziedojumiem, kas nonāk pie ISIS no visām pasaules malām. Vajadzētu pārtraukt to, ka šī nauda nokļūst ISIS kontos. Starptautiskie džihādisti vai teroristi, kas ierodas no uh, dažādām pasaules malām un pievienojas ISIS, uh, Uzskatu, ka arī pret eh, šīm izcelsmes valstīm vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu, vajadzētu nodrošināt, lai šie cilvēki nevar izbraukt no savas valsts, lai pievienotos eh, islām valstī. Dažas kaimiņu valstis nav veikušas pienācīgus pasākumus, lai apturētu cilvēkus, lai tie nevarētu pie, pievienoties ISIS. Tāpēc eh, ir jādomā par šīm abām pusēm arī eh, par militārām operācijām pret ISIS un vajadzētu apturēt to, ka cilvēki turpina pievienoties ISIS un ir jāpārtrauc arī viņu finansēšana. Šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Jā, ir paredzēta vēl viena jautājuma kārta, bet tā kā ir pieteikušies daudz runātāju, katram tiks atvēlēta tikai viena minūte. Tagad slēgšu runātāju sarakstu, jo mums jau tagad ir maz laika. Thank you, Chair. Uh... Paldies priekšsēdētājiem, paldies Barzānī kungam, eh, saka Adaktuson kungs. Un paldies, ka iepazīstināt ar patreizējo situāciju Kurdistānas reģionā un arī par eh, ISIS eh, vārdarbībām. Kristī, kristiešu kopienas vadītāja Irākā kaldījas uh, Um, patriārhs uh, Padēls Rovelsako um, arī uh, runāja par uh, kristiešu ciematiem teritorijās, ko kontrolē um, ISIS. Un ISIS audzē muskuļus un uh, Kurdistāna ir atkarīga no lauksaimniecības produktu piedādes eh, no šiem reģioniem, bet, diemžēl, eh, nav bijis iespējams eh, iesēt ražu nākamajai sezonai. Vai jūsu spēkiem nav bijis pietiekama pamata, lai pieņemtu lēmumu par šo kristiešu apdzīvoto vietu atbrīvošanu pēc iespējas ātrāk, un gribētu vaicāt, par iespējām atbrīvot šos kristiešu ciematus. Thank you, Mr. Bazani. My tribute to the Peshmergas. Komeškonce. Paldies, Berzānī kungs, un es uh, uzteicu jūs, jūsu spēkus, kas cīnās pret īsiska uh, Kobānī reģionā. Es saprotu, ka Mēs arī cenšamies apkopot informāciju par ISIS pastrādātajām vardarbībām un varbūt jūs varat pastāstīt mums kaut ko vairāk, lai varētu uzsākt tiesas procesus pret šiem noziedzniekiem. Daļa no ISIS eh, panākumu iemesliem ir, ir eh, tas, ka mm, jaunā valdība Irākā nav bijis pietiekam labi funkcionējoša, vai ir kaut kas darīts, lai um, mazinātu tās vājumu, un vai Eiropas Savienība varētu efektīvāk rīkoties, jo es saprotu, ka mūsu darbība aprobežojas tikai ar Bagdādi. Uh, vai mēs varētu vairāk jūs atbalstīt kaut kādā veidā. Paldies! Paldies! Mēs jau iepriekš tikāmies ar Barzānī kungu, un es esmu um, Irāks um, delegācijas vadītājs, un es arī gribētu uzteikt jūsu drosmi un apņēmību cīnoties pret ISIS. Uh, Mēs esam noteikuši trīs prioritātes mūsu delegācijai - atbalstīt Kurdistānas reģionālo valdību un panākt, lai Islāma valsts kaujinieku formēni tiktu iznīcināti, bet jautājums, kā mūsu delegācija varētu jums konkrēti palīdzēt un kādas ir jūs trīs galvenās prioritātes attiecībā uz militāro un diplomātisko atbalstu, ko jūs vēlētos saņemt? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu vaicāt Barzānī kungam. Turcija bija Asada draugs, pēc tam vairs nebija. Turcija cenšas eh, panākt mieru ar PKK, tad atkal nākamajā solī nē. Turcija uh, liedza jums uh, ieiet Kubānī, tagad jūs atkal to varat. Kā jūs redzat Erdogānu un Turcijas lomu šajā konfliktā? Vai viņi jūs atbalsta vai nē? Un ko mēs varam darīt, lai liktu viņiem pieņemt pareizos lēmumus? Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vaicāju, kā ISIS izdevās tik strauji pavirzieties uz priekšu. Viens skaidrojums varētu būt viņu labais bruņojums. No otras puses, man šķiet, viņiem nebūtu ievies tik strauji uh, virzīties uz priekšu bez vietējo iedzīvotāju atbalsta. Ja tas tā bija, tad kāpēc? Kāda ir jūsu analīze? Otrakārt, par Turciju. Kāds ir reālais Turcijas motīvs, kādēļ tā tik negribīgi uh, atbalsta jūs? Un visbeidzot jautājums par PKK, vai nebūtu laiks uh, viņus svītrot no teroristisko organizāciju saraksta? Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Es runāšu angli, eh, zviedriski, tādēļ lūdzu uzlieciet austiņas, saka runātāja. Vispirms paldies par informāciju, kuru saņēmām no jums. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par referendumu. Rietumu Kurdistāna ir pasludinājusi savu autonomiju, un jūs runājāt par referendumu. Es pilnībā piekrītu, kurdiem ir jādod iespēja organizēt šo referendumu, lai lemtu par savu nākotni. Bet vai jums šķiet, ka ir iespējams Irāku vai Sīriju saglabāt kā federālas valstis, vai arī tas ir šķērslis visam mieru procesam tuvējos austrumos? Otrs jautājums uh, par urānu. Vai urānu varētu izmantot arī šajā karā? Varbūt jūs taču saprotat, ka tas eh, atstās eh, šausminošu eh, iespā, ietekmi uz iedzīvotājiem, ja šāds urāns tiks izmantots. Paldies! Kurvanika. Kurvanikas kungs, lūdzu. Uh, next week I am going to see. Nākamajā nedēļā es došos uz Sīriju un tikšos ar viņa ekscelenciju uh, Basādu. Ko es varu darīt, uh, lai palīdzētu Kurdistānai šīs tikšanās ietvaros? Paldies! Yes. Thank you, Chairman. Mr. Ba Mavrītis kungs, paldies priekšsēdētāji, Barzānī kungs, es esmu šeit. Vispirms gribu personiski jūs sveikt Eiropas parlamentā un gribu uzsvērt to, cik ļoti es abrīno jūsu drosmi cīnoties par brīvību un neatkarību. Divi īsi jautājumi. Pirms dažām nedēļām šeit turpat, kur sēžat jūs, sēdēja Turcijas Eiropas lietu ministrs, un viņš publiski atzina, ka Turcija ir vienojusies ar teroristu ISIS pār ķīlnieku apmaiņu. Tajāpat laikā mēs zinām, ka rietumu valstis noliedz to, ka tām būtu jebkādi kontakti ar ISIS teroristiem un ka viņi maksātu par ķīlniekiem. Otrs jautājums. Jūs pieminējāt Kurdistānas robežas. Vai jūs uzskatāt, ka Jarpakija un teritorija ap to ir Kurdistānas valsts sastāvā? Paldies! Huh. Thank you, Chair. Uh, can I also extend my welcome to Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu sveikt Barzānī kungu šeit un paldies par detalizēto informāciju attiecībā uz patreizējo situāciju Irākā. Kā jau jūs norādījāt, ļoti svarīgi atcerēties, ka šī ir pasaules cīņa pret ISIS, un tā nav rietumu cīņa ar musulmaņu pasauli, nē. Jūs runājāt par cīņu pret terorismu vairāk nekā simts gadu garumā. Kā mēs varētu izbeigt kurdu tautas ciešanas, kā jūs redzat šo iznākumu un rezultātu, un kā jūs varat nodrošināt, lai reģionālās valdības piedalītos cīņā pret ISIS? Un trešais jautājums, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai novērstu to, ka vairāk cilvēku pievienojas īsis kaujinieku rindām no visas pasaules. Jūs prasījāt smago bruņojumu un runājāt par, apmā, par karavīru apmācības nepieciešamību. Kā jums šķiet, cik ilgi šī cīņa turpināsies? Un visbeidzot pēdējais jautājums. 1,5 miljonu bēgļu jūs arī tos pieminējāt kāda palīdzība ir nepieciešama, lai atvieglotu šo bēgļu stāvokli. Paldies! Boštenāro kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Barzānī kungs, gribu jums sirsnīgi pateikties par šo ļoti plašo un pragmatisko skatījumu situāciju. Es domāju, ka ir pienācis laiks, lai Eiropa atteiktos no iepriekšējiem tabū, klišejām un utopiskiem uh, viedokļiem, kas ir noveduši pie šīs krīzes. Eiropai ir jāpārskata stratēģija, ja tai tāda vispār ir. Ko jūs ierosināt, ko Eiropai vajadzētu iekļaut mūsu stratēģija attiecībā uz šo mums svarīgo reģionu? Jūs pieminējāt Sīrijas un Irānas lomu cīņā pret ISIS. Kā jūs redzat kurdu tautas nākotne? Uh, šajā reģionā, ņemot vērā to, cik šis jautājums ir komplicēts, un to, ka te ir iesaistīts četras svarīgas šī reģiona valstis. Kā jūs redzat nākotni? Paldies! Thank you, Mr. Barzani. Paldies, Barzānī kungs, saka Freonda kungs. Man ir viens jautājums cīņa un apkubanī notiek daudz mēnešu garumā. Kā 450 pešmergu kaujinieku, ja tas ir precīzais skaitlis, var kaut ko mainīt, un vai viņi nav vienkārši lielgabalu gaļa um, ienaidniekiem Kubānā? Paldies! Speaker list. Two other persons have asked for the floor. Do we have time? little bit less than one minute each. Mr. Nākamie runātāji lūdzu vienu minūti tikai dotu jums. It's only one. Mrs. Sakorafa. There's also left. Κύριε Πασανή, θα ήθελα να σας δηλώσω. Sakorafa skundze. Paldies Bar Barzānī kungam. Jā, es tiešām respektēju uh, to atbalstu, ko sniedz Pešmerga. Pirmo reizi mēs redzam, ka kurdi ir apvienojušies daudz vairāk nekā iepriekš agrāk. Ļoti daudzas valdības to jau ir minējušas, un proti te ir runa par kurdu tautas tiesībām uz neatkarību. Es nezinu, vai jūs vēl ar vienu par to iestājaties un kādi nosacījumi jums šķiet būtiski. Pirms viena mēneša Bagdāde apturēja finansējumu, un tas radīja lielas problēmas attiecībā uz likviditāti. Tas noveda pie tā, ka īsnībā pat deputātiem vairs nevarēja samaksāt, un ierēģiem nevarēja samaksāt. Pēc jūsu iniciatīvas, pēc jūsu teiktā, e, jūs runājāt, ka ļoti lielu finansējumu var iegūt no naftas. Uh, Eh, tāpēc gribētu dzirdēt, vai ir kādi nolīgumi attiecībā uz eh, naftas eh, resursiem. Jautājumi bija ļoti daudz, vēlos atbildēt īsi un precīzi, un varbūt arī diezgan īsi, un tāpēc lūdzu esiet iecietīgi, ja atsevišķiem jautājumiem tomēr man būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai atbildētu. Par jautājumiem par tām pilsētām un ciemiem, kas joprojām ir īsas kontrolē, nu te man jāsaka atsevišķas pilsētas kā teleskopu un tā tālāk jau ir atbrīvotas. No īsas rokām ir vēl viena pilsēta, Bašīrka, kuru varētu atbrīvot, bet ir tādas pilsētas kā Tilkefang, Karakuša un citi mazāki ciemi, kas ir ārkārtīgi tuvu Mosulai, un tāpēc būtu ārkārtīgi grūti pat pēc brīvības ļaut cilvēku atšķūt, atgušt pil, ciemu atgūšanas ļaut iedzīvotājiem atgriezties šajās, cilvētā, šajās pilsētās, jo no Mosulas pašas var raidīt jau artilērijas šāviņus, kas viņus apdraudētu, jo šīs pilsētas ciemu atrodas ļoti tuvu Mosulai. Un tāpēc šie iedzīvotāji vienalga nevarētu atgriezties uz ciemiem un savām mājām, kamēr arī Mosula nav atbrīvota, pilnībā atbrīvota no ISIS ja šāda atbrīvošana nenotiek, tad arī šīs pilsētas nevar atbrīvot, bet civiliedzīvotāji pat, ja šie iedzī... ciemi tiktu atbrīvoti, nevarētu atgriezties tajās, jo viņi faktiski ikdienas tiktu pakļaut eh, uzbrukumiem, artilērijas šāviņiem un tā tālāk. Viņi nevarētu tur dzīvot mierīgu dzīvi. Līdz ar to daudz, kas no nu, tālākā stratēģija būs atkarīgs no tādas lielākās, aptverošākās stratēģijas, kas notiek ar musulas atbrīvošanas plāniem un tā tālāk. Kāpēc ISIS tik veiksmīgi izdevās virzīties uz priekšu? Pāris jautājumi eh, šķiet skāra šo lietu. Es piekrītu, ka tas nebija tikai un vienīgi ISIS nopelns, kas uzsāk šo kārtu. Te mēs runājam ar sakām, ko izraisīja nepareiza politika, kas tika Bagdādē īstenota. ISIS ir tikai rezultāts, plašākas politiskās problēmas rezultāts. Tātad šeit mēs cīnāmies ar rezultātiem un nevis ar problēmas sakni. Tāpat laikā politiskā situācija Bagdādē, ja politiskā situācija Bagdādē būtu tāda, kas būtu bijis visietveroša, gan sunītas, gan šītas ietveroša, gan visus citus e, minoritātes ietveroša, un ja tā nebūtu bijusi sektā, šāda segregēta valdība, uh, un nebūtu savu valdību padarījusi par tādu, tad tādā gadījumā, es domāju, ļoti daudzi iedzīvotāji nebūtu atbalstījuši ISIS, e, vērš, tā vēršoties pret Bagdādas valdību, un Irākas armija nebūtu sabrukusi, un ne, ja tā nebūtu bijis arī. Arī ieroči nebūtu tā atņemti, ja iepriekšējā Irākas valdība būtu bijusi spējīga kaut ko darīt, bet tā nebija spējīga sekot politis, izveidot politisku sistēmu, kas ir veiksmīga uh, un izveidot veiksmīgu, darboties spējīgu armiju. Un tāpēc iemesls, kāpēc īsis bija tik veiksmīgi, veiksmīgs bija tāpēc, ka daudz iedzīvotāju sunītu teritorijās Viņi netik daudz atbaldīja īsis, viņi varbūt pat īsi nejūta īsis līdzi, bet viņi bija ļoti sarūktināti ar Bagdāts režīmu, viņi ienīda Bagdāts režīmu, un viņi tik ļoti eh, vēlējās kaut kā vērsties pret šo režīmu, ka viņi bija gatavi kļūt par sabiedrotājiem faktiski jebkam. Lai šo jautājumu atrisinātu, ir jāmaina politiskā sistēma Bagdādē. Mēs varam turpināt operācijas, cīnīties pret ienaidnieku militāru un tā tālāk, bet tas neatbrīvos mūs no šīs problēmas uz visiem laikiem. Jo projām būs un radīsies līdzīgas problēmas, jo līdz ISIS, pirms ISIS bija Al-Qaida un tā tālāk. Un tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka šāda veida nepareiza rīcība no valdības puses un neatbilstīga politika nenoved pie šādiem rezultātiem. Kā rezultātā rodas tādas organizācijas kā ISIS, un kā rezultātā iedzīvotāji, lai vērstos pret savu valdību, ir gatavi sadarboties ar jebko. Ko var darīt Eiropas Savienība tieši? Mēs uzskatām, ka Eiropa militāri var atbalstīt mūs, var atbalstīt mūs finansiāli. Polit politiski te jūs varat mūs atbalstīt militāri. Mēs vēlētos, lai šīs attiecības veidotos uh, Eiropas Savienību un Kārgā nav nekāda jēga sniegt militāru atbalstu, ja tas tiek nosūtīts uz Bagdādi, tur tas tiek inspicēts un pēc tam uh, tikai uz, nosūtīts uz Arbilu kāpēc Bagdāda vēlas šādas inspekcijas attiecībā uz ieročiem un munīciju? Kāpēc viņiem būtu šie ieroči tiks iz, izmantot, lai cīnītos pret teroristiem? Mēs esam tie, kas cīnās, kas var kaut ko darīt, kas arī vinnē, bet tā vietā, lai saņemtu atbalstu, mēs to, mēs, mums netiek dots nekas netiek nodrošināti šie tiešie sūtījumi un atbalsts no Eiropas Savienības. Politiski runājot, mums ir vajadzīgs atbalsts Kurdistānai kā tādai stabilitātes oāzei, drošības oāzei. Un kā elementam, kas var apkopot sevī šo pozitīvo, dažādās kopienas, dažādas etniskas un citas piedarības eh, sabiedrību Un tas ir jāatbalsta, jāļauj tai zelt un plaukt, un nu, te ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Jums jāpalīdz Kurdistānai kļūt par vēl veiksmīgāku modeli tuvajos austrumos, kur šobrīd valda hauss un neskaidrība. Kurdistānas veiksme un panākumi ir jāatbalsta, nedrīkst viņu atstāt pamest bez uzmanības. Un te ir vajadzīgs arī jūsu finansiālais atbalsts, protams, jo papildus tām problēmām, ar ko sastopamies ar mūsu pašu iedzīvotēm, jo, kā teicu, mēs nesam saņēmuši budžetu no Bagdāds, mums ir 1,5 miljoni iekšējo bēgļu, arī ārējo bēgļu no Sīrijas un citām valstīm un citām valsts pusēm, un bez šī budžeta KRG nevar turpināt darbu, nevar turpināt atbalstīt šos cilvēkus, palīdzēt tiem. Ir īpaši ņemot vērā, ka tuvojas ziema Laikapstākļi kļūst arvien sarežģītāki, bēgļu nometnēm būs daudz grūtāk nodrošināt aprūpu šiem cilvēkiem. Tāpēc mēs ceram, ka būs ziedojumi, atbalsts, ieguldījums no Eiropas sabiedrības un daudz devīgākā veidā nekā līdz šim. Nu, tās droši vien arī ir tās trīs pirmās prioritātes atbalsta jomā, kas mums vajadzīgs. Tātad militārais atbalsts, finansiālais atbalsts un politiskais atbalsts. Un visās šajās trijās jomās mēs uzskatām, ka tieši Eiropas līderība varētu būt tā, kas nodrošina panākumus. Turcija. Nu, nevar runāt, protams, turku vārdā. Viņiem ir pašiem sava politika. Turcija ir mūsu kaimiņu valsts. Mēs varbūt neesam viens, nepiekrītam daudzām tās īstenotām politikām, un cik tālu mēs saprotam, un viss tas, ko viņi ir teikuši mums, uh, viņi nevarēja nodrošināt atbalstu, ko mēs lūdzām, tāpēc, ka, lūk, viņiem bija ķīlnieki, un arī tāpēc, ka viņi, viņu tur tobrīd bija prezidenta vēlēšanu laiks. Bet nu, tas tagad tas ir cauri. Mēs ceram, ka Turcija darbosies daudz aktīvāk un atbalstīs cīņu pret teroristu, terorismu bet, nu, visādā citādā ziņā es nevaru runāt viņu vietā un skaidrot, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara vai nedara. Vai PKK status būtu jāmaina tā, lai tā vairs netiktu uzskatīt par, ter uzskatīt par teroristu organizāciju? Un nu, jāsaka, mēs viņu nekad neuzskatījām ne, un nenodēvējām par teroristu organizāciju, tāpēc mēs neatbalstam uh, to, ka PKK joprojām būtu teroristu organizācija. Mēs domājam, ka tā ir jāizņem no šī saraksta. Referendums. Vai referendums eh, palīdzēs saglabāt valsts vienotību? Nu, ļaujiet man izteikties atklāti. Es neesmu, nu, nevis diplomātiski. Tā ir valsts, kas nekad nav bijusi mierīga un stabila. Ne iedzīvotājiem, ne kaimiņu valstīm. Un uzstāt ka jātop izdarītām tā pašām kļūdām un tā rezultātā radīsies kaut kas cits, būtu muļķīgi. Nē, tas pašas kļūdas radīs tieši to pašu rezultātu. Irākā trūkst uzticēšanās starp dažādiem sabiedrības sastāvdaļiem. Sunīti neuzticas šītiem, un otrādi ir jārod kaut kāds kopsaucējs un lai iedzīvotāji varētu mierīgi līdzās patstāvēt un dzīvot vienā valstī, šāds kopsaucējs ir vajadzīgs. Un tas nebūs iespējams, ja netiks nodrošināts pietiekamas garantijas tam, ka neviena kopiena netiks nostumta malā un ignorēta. Un nebūs tā, ka kāda cita savukārt par viņiem domēs. Nu, kaut vai pasīsimies uz kurdu vēsturi. Mēs esam piedzīvojuši ķīmisko ieroču uzbrukumus, deportācijas, nogalināšanas, laktiņas, spīdzināšanu. Visas šīs rētas brūces vēl ir ļoti svaigas mūsu prātos. Kā mēs varam būt pārliecināti par mūsu iedzīvotāju nākotni, ja nekādas garantijas netiek dotas, ka šāda veida zvērības neatkārtosies? Federālisms, nu, lūk, mēs izmēģinām šo sistēmu, bet pat federālisms ne, nespēja nodrošināt šīs garantijas, jo režīms Bagdādē neīstenoja federālismu visā tā izpratnē. Konfederācija, nu, varbūt vēl viens iespējams risinājums jo kurdi un arī visas citas valsts sastāvdaļas vēlas justies droši. Viņi vēlas justies tā, ka viņu nākotne būs droša un droša būs viņu bērnu nākotne. deputāts, kas dosies uz Sīriju un tiksies ar Bašaru Asadu. Es domāju, ka viens jautājums būtu pilnīgi pietiekams. Uzdodiet viņiem to. Kāpēc kurdi joprojām Sīrijā netiek uzņemti par pilsoņiem? Viņi dzīvo Sīrijā gadu simtiem. Viņi dzīvo tais teritorijās, kas ir Kurdistānā, kas bija Kurdistāna un kas tika iedotas Sīrijai. Kāpēc šie cilvēki joprojām nav līdztiesīgi pilsoņi šajā valstī? Ja viņi vēlas palīdzēt kurdiem, ja viņi vēlas kurdu atbalstu, tad viņiem pirmām kārtām ir jāsaprot, kā jātiecas pret kurdiem, ka jātiec pret viņiem kā vienlīdzīgiem. Paldies no zāles. Vai VPG ir daļa no Kurdistānas? Nu, Kurdistāna kā valsts, kā teritorija ir tik liela kā Francija. Ja mēs tur ieskaitam tās Kurdistānas daļas, kas ir Irānā, Irākā, Turcijā un Sīrijā. Mums joprojām ir miljoniem kurdu, kas dzīvo tur, bet Kurdistānas pašas teritorija ir sašķelta un vairāk kārt vēsturiski. 1415. gadā savulaik un, un pēc, otrā pas, pēc pirmā pasaules kara. Bet nu mums ir jauna realitāte. Nu ir kur, Irākas Kurdistāna, e, Turcijas Kurdistāna, Sīrijas Kurdistāna un arī, arī Irānas Kurdistāna. Mēs šeit sastopamies šobrīd ar Irākas situāciju. Mēs saprotam, ka jautājums ir delikāts. Mēs saprotam, ka katrai šai teritorijai ir sava unikāla īpatnība. Mēs negrasamies iejaukties citu valstu iekšējās lietās, bet par kurdiem runājot visā pasaulē, mēs atbalstām to, ka atbalstām viņu idejas, bet mēs atstājam to viņu rokā. Tātad, lai tie, kas dzīvo šais Kurdistāns reģionos šajā valstī, lai viņi paši strādā pie tā, kādu sistēmu vēlas un ko viņi vēlas. Kā, tāpēc vai VPG YPG vai atbalsta šīs citas eh, teritorijas. Jā, mēs atbalstam viņus, bet mēs neiejauksimies viņu eh, lēmumā izvēlēties to sistēmu, ko viņi vēlēsies. Mēs tiešām ceram, ka jūs darīsiet tāpat, ka jūs atbalstīsiet kurdu tautas prasības, lai kur viņi arī nedzīvotu. Tālāk, cik pašmarks devās uz Kobani? E, nu, to var pastāstīt, ka KRG bija gatīgi nosūdot vairāk cīnītājus uz Kobani. Bet, pamatojoties uz e, prasību, kas pienāca no tiem, kas aizsargāja Kobani, viņi paši mums teica, ka mēs nevēlamies, cīnītāju spēks. Mēs vēlamies tikai tādus, kas prot izmantot artilēriju un smagos ieroču, un tāpēc to cīnītāju skaits un ieroču skaits, kas tika izvēlēti, lai nos, tiktu nosūtīti uz Kobani, pamatojās uz prasībām un lūgumiem, ko saņēmām no pašiem pilsētas iedzīvotājiem. Visādi citādi, kā ir gābi gatava un joprojām ir gatava nosūtīt plašākus cīnītāju spēkus uz Kobani. Vai neatkarība ir mūsu mērķis vai nē? Ne? Neatkarība ir dieva dotas tiesības arī kurdiem, tieši tāpat kā jebkurai citai nācijai, kas dzīvo zemes, kas jums nāk par labu, ir nāk par labu arī kurdiem. Un ja kāds ir gatavs brīvprātīgi atteikties no neatkarības, nu tad jāuzdod, Tad viņi var jautāt, tad viņi var prasīt kurdiem, neprasīt neatkarību, bet jebkura cilvēciska būtne šai pasaulē ir tiesīga uz neatkarību, un tādas tiesības ir arī kurdiem. Kurdi ir tiesīgi dzīvot vienlīdzīgā sabiedrībā, harmonijā, mierā, tieši tāpat kā jebkura cita nācija ir to pelnījusi. Un tāpēc mēs saprotam, protams, realitāti, mēs saprotam, cik šis jautājums ir delikāts, un tieši tāpēc arī mēs noturēsim referendumu, tā lai jūs dzirdat mūsu tautas balsi, nevis politiķus un līderus, kas izsakās tautas vārdā, nē, lai jūs dzirdat pašu tautas balsi tiešā veidā, lai jūs dzirdat, kas viņiem vajadzīgs, ko viņi vēlas, un viņi ir to pelnījuši. Šķiet, ka bija vēl arī citi jautājumi, bet laikam mums vairs nav laika, lai sniegtu atbildes. Es ļoti atvainojos, es biju pārāk garš, gari izteicot attiecībā uz šīm atbildēm. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Barzanī kungs. Paldies, ka veltījāt mums laiku un ieradāties. And I think uh, that. Uh... Priekšādātājs turpina. Šķiet, ka jūsu aicinājumu šeit ir plašs atbalsts. Jūsu reģionam tāpat, jūsu tautai tāpat, un arī šai vēlmē aizsargāt citas tautas. Mēs varam tikai vienīgi jūs atbalstīt, un tāpēc mēs patiešām ceram, ka tiesiskums būs iespējams un ka būs, ap, un ka apstākļi turpmāk tikai uz, uzlabosies. Paldies! Es gribētu sirsnīgi mūsu vidū sveikt jezīdu kopienas no Vācijas eh, pārstāvjus. Sirsnīgi sveicu viņu pārstāvjus tātad šeit mūsu vidū. Es vēlētos sirsnīgi paust jums mūsu atbalstu šajos grūtajos laikos, ko piedzīvo jūsu kopiena. Paldies, ka jūs varējāt piedalīties mūsu sanāksmē. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir slēgts un varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Un šeit mēs runāsim par vēlēšanām Tunisijā. Mm, domāju, ka šīs vēlēšanas mm, visiem ir ļoti svarīgas. Šīs vēlēšanas parādīja, ka ir iespējami risinājumi. Un mm, šie risinājumi mums pavēra nākotnes perspektīvas. Domāju, ka Eiropas Savienība šeit ir arī nospēlējusi pozitīvu lomu, jo īpaši mūsu franču draugi. Mēs redzam, ka pastāv šeit sakarības starp sociālo, ekonomisko un politisko attīstību. Ļoti daudz eksperti saka, ka šī attīstība ir iespējama tikai tāpēc, ka Tunisijā ir vidusšķira, un tieši tāpēc mums šīs sakarības ir jāizprot un jāveicina. Es sirsnīgi vēlētos pateikties Mihēlam Gāleram, kurš pēdējā gada laikā ļoti intensīvi strādāja pie tā, lai ši, šī situācija virzītos uz priekšu. Viņš darbojās gan kā vēlēšana novērotājs, gan arī piedalījās ilgtermiņa misijā. Eiropas parlaments šoreiz vadīja vēlēšana novērošanas misiju. Es došu viņam vārdu, bet Tie, kas nevēlas klausīties šajā darbkārtības punktā, lūdzu dodieties ārā no zāles. Lozings kundze, lūdzu dodieties ārā no zāles. And, uh, das, uh, er, glaube ich, einen großen Anteil daran hat, dass diese. Es uh, domāju, ka viņš arī ir devis ļoti lielu ieguldījumu um, šīs situācijas uzlabošanā. Došu vārdu arī Pancēri kungam, kurš ir mūsu uh, reģionālais vadītājs attiecībā uz uh, šo uh, valsti. Liels paldies! Liels paldies, priekšādātāji! Mēs uh, ļoti īsu brīdi ar savu septiņu cilvēku delegāciju piedalījāmies uh, vēlēšana novērošanas misijā Tunisijā 26. oktobrī. Mēs, tas ir es, pats Erikungs, Elena Valenciano Rosko, Marīna Kungs, Kristīna Veršijā, Sebastian kungs, Massimo Castaldo un Nikolā Baikungs. Varbūt jūs varētu turpināt uh, savas runas ārpus zāles. Tagad mēs runājam par Tunisiju. Iepriekšējais jautājums jau ir izskatīts. Patiešām ļoti augstu novērtēsim. Ja mēs skatāmies uz visu arābu pasauli kopumā, tad mēs varam priecāties, ka mums ir tāds pozitīvs piemērs kā Tunisija. Šīs vēlēšanas notika tieši pēc trīs gadiem. Šī svētdiena atbilda tai pašai svētdienai pirms trīs gadiem, kad notika pirmās vēlēšanas. Tunisieši bija iedomājušies, ka tas viss būs mazliet savādāk. Viņi gribēja jau pēc gada uh, pieņemt jaunu konstitūciju, taču bija vajadzīgi trīs gadi. Es uzskatu, ka tas e, nebija lieki. Mēs varam konstatēt, ka šī konstitūcija ir pieņemta ar vienprātību, tā ir moderna konstitūcija. Tā ir konstitūcija, kas priekšplānā izvirza civilu valsti. Un šādā veidā arī tiek piedēvāts e, ietvers e, vēlēšanu noturēšanai. Neviens eh, neboikotēja šīs vēlēšanas, nebija nekādu aicinājumu uz boikotu, un visi, kas vēlējās piedalīties vēlēšanās, to varēja arī darīt. Vēlēšanu gaitā mēs konstatējām, ka gan sagatavošanās vēlēšanām, gan arī pašas vēlēšanas tika noturētas pareizi un atbilstoši noteikumiem. Uh, Es eh, Tunisijas presē teicu, ka visievērojamākais šajās vēlēšanās bija tas, ka šeit nebija nekā ievērojama. Mēs eh, pat nebijām cerējuši, ka šis eh, process noritēs tik glūdi un bez aizķeršanās. Salīdzinām ar 2011. gadu bija dažas pārmaiņas. Šoreiz bija vienots vēlētāju saraksts. Sākumā bija divi vēlētāju saraksti, tātad tie, kas brīvprātīgi ir pierakstījušies, un tie, kas e, ir iekļauts sarakstā balsoties uz iedzīvotāju reģistru. Tas noveda pie tā, ka 2011. gadā bija 4,3 miljonu vēlētāju. Šoreiz vēlēšana komisija e, ļoti daudz strādāja pie tā, lai e, cilvēki uh, brīvprātīgi reģistrētos vēlēšanā. Tas nozīmē, ka bija eh, papildus viens miljons eh, iedzīvotāju, kas reģistrējās vēlēšanām. Un beigās īstenībā novēlēja tikai 3,1 miljons. Tātad no visiem balstiesīgajiem 70% eh, bija reģistrējušies vēlēšanām, un pēc tam no tiem savukārt 60% piedalījās vēlēšanās. Tas man nešķiet apmierinoši. Uh, vajadzētu m, mm, turpmāk debatēs ar Tunisiju runāt par to, kā paaugstināt dalību vēlēšanās. Pilsoniskā sabiedrība bija ļoti aktīva. 14 tūkstoši nacionālo vēlēšanu novērotāju no dažādām organizācijām piedalījās vēlēšanās, un bija arī apmēram 1 tūkstotis starptautisko novērotāju. Uh, no starptautiskajām vēlēšana novērošanas misijām mūsu misija, kā ilgtermiņa misija, bija viena no svarīgākajām. Bija arī no Kārtera centra misija. Tāpat arī no NDI un NRI, no ASV, no Eiropas padomes bija arī vēlēšana novērošanas misija. Uh, Āfrikas Savienība bija nosūtījusi misiju, Frankofonija bija nosūtījusi misiju. Tad, tad nu, visi, kas parasti to dara. Un mēs e, nonācām pie vienādiem secinājumiem. Tātad e, mēs uzskatījām, ka vēlēšana norise bija korekta. Vēlēšana komisija, kas strādāja neatkarīgi no reģiona, patiešām ir uh, Eh, paveikusi labu darbu. Mēs varējām konstatēt arī tādus rezultātus, ka uh, līdz šim lielākā reģiona partija tagad ir tikai otrā partija. Lielākā partija ir eh, laicīga partija Nida Tunis. Tas ir mm, Tunisijas aicinājums, ja to tulko uh, citās valodās, viņi ieguva 85 vietas. Un uh, Kaits ir sepsi ir uh, mm, atbildīgais par šo partiju. 27 papildu kandidāti uh, pieteicās uz šo prezidenta vietu. Tātad uh, Div, ir gaidāms tagad arī prezidenta vēlēšanas. 23. decembrī būs pirmā kārta un 28. decembrī otrā kārta šīm vēlēšanām. Interesanti ir tas, ka trīs eh, reģionālās partijas, tā saucamā trojka, m, mm, klājās diezgan uh, slikti. Tad mēs redzam, ka um, prezidents Marzuki, ar kuru mēs arī tikāmies, viņa partija ieguva tikai četras vietas parlamentā. Un, uh, Benžafair Elkatatola valdība ieguva tikai vienu vietu parlamentā. Tātad mēs šeit varam novērot tādas eh, līdzīgas, eh, eh, līdzīgas pasākums kā Austrum Eiropā. Tātad tās partijas, kas agrāk ir bijušas pie varas, tagad vēlēšanās vairs netiek atbalstītas. Kopumā par Tunisiju var izteikties pozitīvi. Šie vēlēšana rezultāti tika plaši akceptēti. Mūsu misija darbojas e, valstī jau kopš septembra sākuma. Anemija Neica Oitebruka vadīja šo misiju, un šī misija paliks līdz pat eh, otrai prezidenta vēlēšanu kārtai. Kā Tad, kad visas šīs trīs vēlēšanas būs beigušās, tad eh, Animī janvāri iespējams mums varēs sniegt tādu vispārēju pārskatu. Kā Eiropas parlaments mēs turpināsim kontaktēties ar eh, jaunievēlēto parlamentu. Mēs mēģināsim arī turpināt sniegt atbalstu tālākai valsts demokratizācijai. Īsti nezinu, kā sauc šī grupa, par kuras runāju. Nē, nē, Elmārs tomēr nedarbojas šajā grupā, kā man šķita. Tad, tad vadības komiteja mm, strādā pie līdzekļu sadalas attiecībā šo reģionu. Mēs varam priecāties, ka šī attīstība ir bijusi tik pozitīva. Mums ir jāstiprina šie paši spēki un Šķiet, ka vairāki citi delegācijas dalībnieki arī šeit ir zālē, un iespējams, ka arī viņi vēlēsies izteikties. Senjor Panseri, pero creo que... Panseri kungs pie nākamās runātās manā sarakstā, taču neredz viņu zālē. Viņš eh, bija Magreba, viņš, viņš ir Magreba valsts delegācijas vadītājs. Jūs izteiksieties pēc brīža. Jā, jā, es došu jums vārdu pēc brīža. Uh, Mums būs iespēja par to runāt, tāpat arī 23. novembrī ir paredzētas prezidenta vēlēšanas un pēc tam 28. decembrī otrā kārta. Protams, mums būs iespēja arī apmainīties ar viedokļiem par šiem jautājumiem un uh, mēs varam priecāties par to, ka šis process uh, Tunisijā ir tik veiksmīgs. Laicīga valsts, sekulāra valsts galu galā iestājas par um, demokrātiskām vērtībām. Uh, Nākamā runātājuma sarakstā, sarakstā ir Gabriels Kunze. Priekšādā gribu teikt paldies kolēģiem un īpaši Galeru kungu vadībā. Viņi ļoti labi strādājuši, nonākuši pie secinājumiem. Es gribu sākumā teikt, ka mēs varam priecāties par to, kā norisināšanās vēlēšanas Tunisijā, jo tomēr tas noticis diezgan rāmi, pārskatāmi, respektējot konstitucionālos noteikumus. Tas noticis legālā kārtā, nu, kopš jasmīna revolūcijas. Nu, tā rezultātā Tunisija var nest tālāk tunisiešu demokrātijas cerības. Un varētu teikt, ka aicinājums iet ielās eh, bija pat netik spēcīgs kā aicinājums iet balsot. Pirmais elements, tomēr, kas jāņem vērā, bija šī eh, eh, vēlēšanu reģistrēšanas prasība, kā rezultātā sazinot ar 2011. gadu vēlētāju reģistrēto vēlētāju skaits būtiski pieaug. Tas, protams, uzlabo valsts demokratizēšanu. Kampaņa bija iespējama tāpēc, ka gan jaunieši tika aicināti reģistrēties, gan sievietes. Un kā mēs zinām, eh, tad agrāk to iespējams nebija īstenot. Nu, nu, mēs redzam, lūk, ka tagad šīs procesi ir uzlabojies salīdzinājumā ar 2011. gadu. Turklāt Tunisija un tās administrācija, to grib uzsvērt, ir parādījuši ļoti labu spēju izveidot tādu mehānismu un vēlēšanu sistēmu, kas ir ļoti sarežģīta, bet kas uh, bija ļoti atbilstīga Un tas atkal ir vēl viens ieguldījums demokrātijā. Tas nozīmē, ka viņi varēja iznot ekonomikas reformas, un viņi varēs, protams, to darīt tālāk, un tas ir Tunisijas nākamais izaicinājums. Viņiem jācīnas pret jauniešu bezdarbu, viņiem jādara viss, lai samazinātu um, nevienlīdzības ar dažādiem reģīmiem. Tas būs Tunisijas tālākais un lielais uzdevums. Un visbeidzot, es gribētu arī teikt, ka augstu vērtēju, piemēram, likumu par vīriešu sieviešu līdztiesību, lai arī tas varbūt nav panācis būtisku progresu salīdzinājumā 2011. gadu, bet tas pats fakts vien, ka tāds likums ir pieņemts, manuprāt, nozīmē, ka tālāk tas varēs attīstīties, tas ļaus vairāk piedāvāt sievietēm iespējas līdzdarboties Tunisijas politikā. Un tāpēc noslēgumā gribu teikt, šis vēlēšana process bija tāds cerības radošs bet, protams, ne jau viss ir izdarīts, viss nav iegūts, it īpaši šobrīd skatāmies uz politisko sistēmu, ka, kam joprojām ir sev jāpierāda, kam jāprāda sava spēja ne tik vien stabilizēt valsti, bet arī virzīt to uz priekšu un nekrist atpakaļ šai bipolārismā eh, un nerīstenojot reformas. Un vēl vienreiz paldies par šo vēlēšanu novērošanas misiju un pateicoties šiem secinājumiem, pateicoties šīs misijas darbiem, pilnīgi noteikti mums ir ļāvis redzēt to tādā lielākā ainā šīs valsts perspektīvu. Paldies! Gabriel, bueno, afortunadamente tenemos al señor Panceri, luego ya sigo con. Paldies, jā, Panceri kungs ir zālē, tāpēc tagad dosim vārdu viņam un pēc tam pārējiem runātājiem. Paldies. Tā nebija mana vaina. Man bija uzklausīšana ar nevalstisko organizāciju. Esmu referents par ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu. Viņš man atvainojas, ka nokavējos, bet tas nebija manas vainas dēļ. Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Šķiet, ka Galerikungs jau izstāstīja uh, lielāko daļu no stāstāmā. Šajā vēlēšana novērošanas misijā Eiropas parlamenta delegācija bija ļoti labi pārstāvēta, un patiešām šīs vēlēšanas noritēja ļoti veiksmīgi. Bija jūtama mazāk spriedze nekā 2011. gadā. Mēs eh, varam konstatēt, ka šajās vēlēšanās vēlēšana novērošanas misija uh, konstatēja, ka vēlēšanas notika ļoti mierīgā gaisotnē. Partijas varēja nākt klajā ar saviem partiju manifestiem un izklāstīt savas programmas bez jebkādiem sarešķījumiem. Tas nozīmē, ka um, Tunisijā ir notikušas pamatīgas pārmaiņas. uzskatu, ka ir pareizi, ka mēs par šo vēlēšanu procesu dodam pozitīvu atzinumu. Man ir pāris komentāru. Kas notiks Tunisijā pēc šīm vēlēšanām un, protams, arī pēc abām prezidenta vēlēšanu kārtām? Vajadzēs nodrošināt, lai stabilizācijas process un demokratizācijas process uh, turpinās. Tas ir būtiski, jo šī ir maza valsts, bet tā ir kļuvusi par atsaucas punktu visam reģionam, un arī Eiropai tā ir svarīga. Kā jūs zināt, Eiropas eh, sabiedrības viedoklis eh, pavasara revolūcijām ļoti eh, uzticējās, taču, diemžēl, situācija neveidojās tā, kā mēs bijām cerējuši. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Tunisija turpinātu spēlēt savu pozitīvo lomu. Mēs redzam, ka aiz tā visa slēpjas eh, pareizi iemesli. Mums ir jānodrošina, lai uh, sabiedrības viedoklis par, eh, šim, par Tunisiju un par šo reģionu būtu pozitīvs, lai mēs redzētu šeit pozitīvas pārmaiņas. Par pašu misiju man vairs nav daudz nekā piebilstama. Novērošanas process ritēja gludi, mums tagad ir vairāk jādomā par demokrātisko procesu atbalstīšanu un cerams, ka vēlēšana rezultāti ļaus mums to darīt. Tunisija ir Tunisijā visvarīgākais pašlaik ir ekonomiskā sistēma, un tas, ka šajā sistēmā varētu mainīties pēc eh, šī politiskā pagrieziena punkta. Liels paldies eh, Gālera kungam, kurš vadīja delegāciju, un liels paldies visiem, kas eh, bija tās dalībnieki. Liels paldies, eh, pāns Ērikungs. Es eh, negribēju jūs eh, šeit kaut kādā veidā mm, sodīt. Es nezināju, kur jūs bijāt devies prom. Uh, Paldies, negribu atkārtot tos, ko teica kolēģi Gālers un Panzeri. Es lielā mērā viņiem piekrītu, gribēju tikai uzsvērt vēl pāris lietu. Es domāju, ka Tunisija tiešām ir lūgs pāris būtisks solis priekšu. Nu, un, e, protams, labi, ka ir vēl vien vairāk reģistrēto, bet tomēr ir arī tādas negatīvas nianses. Respektīvi, jaunieši vēlēšanās piedalījās ļoti maz. Tā, manuprāt, ir slikta zīme un tāpēc ļoti uzmanīgi jāsako līdz notikumiem šai kontekstā. Par kampaņu runājot, es domāju, ka tā bija rāma, mierīga, daudz teica pat, ka varbūt pārāk rāma. Arī tas ir tāds elements, kas liecina par kaut kādiem trūkumiem. Kampaņā dominēja divas lielās partijas kas, protams, ir ieguvis vairāk balsu, līdz ar to tā bija tāda kā bipolāra kampaņa. Un nezinu, vai tā skāra tik ļoti tās tēmas, kas interesē tunisiešu, un tāpēc varbūt arī nebija, nu, tik ļoti liela aktivitāte no atsevišķiem cilvēku grupējumiem. Turklāt eh, šī, šīs debats starp islamistiem un neislamistiem, reliģiskiem, nereļiskiem grupējumiem uh, bija ļoti aktuālas un svarīgākas varbūt nekā sociālajie un ekonomikas jautājumi. Gribēju uzsvērt, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu jautājumu un sistēmu, kāda veidojas ar tiem Tunisijā, tā nav un nebūtu optimāla. Plašsaziņas līdzekļiem, kam ir vairāk naudas, tie tad lūk Ehm, nu, piemēram, nu, saņemot līdzekļus no vienas partijas, to arī atbalstīja ļoti selektīvā kārtā. Tam jāpievērš lielāka uzmanība. Politiskā sistēma Tunisijā, tās savā institucionālā izpausmē, protams, tiek dominēta no šo divu lielo partiju puses. tās ir vienīgās, kas spēj šādu politisku grupu, ir spēj šādu politisku grupu izmantojušas. Būs ļoti grūti nu, izveidot vairākumu. Nu, varbūt tas nozīmēs, ka varēs tikt pāri šīm tam sterilajām debatēm un nonākt pie lietas būtības. Turklāt 23. novembrī Mm, lūk, būs arī jārunā par prezidentu, nu redzēsim. Nekādi kandidāti vēl nav likti priekšā šīm vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām. Līdz ar to, nu, politiska situācija būs sarežģīta turpmākajās dienās. Bet, nu, negribu šeit izlikties, nu, tāda iz, būt pārāk pesimistiski. Tunisija, protams, ir labs piemērs reģionam kopumā, un tā ir pārējais, demokrātisks pārējais periodā. Daudz kas vēl ir jādara, bet es domāju, ka tas viss sevi izskaidro, protams. Mums ir jābūt joprojām ļoti aktīviem, jāturpina sekot notikumiem dažādās jomās. Pirmām kārtām lūk šo institucionālās reformas, arī reformas attiecībā uz plašiņas līdzekļiem, uz tieslietām, protams jādomā arī par pilsoniskās sabiedrības prasībām, jo Turis ir viena no valstīm, kur pilsoniskā sabiedrība ir ļoti labi organizēta. Un tur konstitucionālais process ir noslēdzies tieši tāpēc, ka politiskā sabiedrība to, eh, pilsoniskā sabiedrība to gribēja. Mums jāturpina ar viņiem sadarboties, ar viņiem rēķināties, uz viņiem paļauties. Un tad cerams, ka kopīgiem spēkiem nu, tiks veidot atbilstīga sadarbība valsts līmenī. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Preda. Paldies. Tagad dod vārdu Prēdes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tout d'abord, féliciter nos collègues euh, euh, qui euh, se sont rendus. Paldies visiem kolēģiem. Paldies, ka jūs novērojāt šīs vēlēšanas. Kā jau Gālerkungs teica, tiešām ļoti labs darbs paveikts. Vēlēšanas norisinājās atbilstīgi, šķiet nebija nekāda organizatorisku problēma. Nu, es atceros 2011. gadu toreiz arī Gāler kungs vadīja delegāciju no Eiropas Savienības puses. Nu, toreiz bija problēmas, bet jau toreiz bija tādas labas iezīmes. Ir organizatoriskā ziņā. Nu, tieši tā, kā tu teici, kolēģi, lik, šīs likumdevē vēlēšanas ir pirmais posms, tālāk sekos prezidenta vēlēšanas. Nu, tas arī būs svarīgs mm, elements pirms Ziemassvētkiem. Nu, tad mēs redzēsim, kāpēc prezidenta vēlēšanām tiks nodrošināts e, šis vairākums. Protams, mums ir šis viens kandidāts, Ernārdas partija, kas ir guvis ļoti labus rezultātus, Un e, tas, protams, ir uz mazo partiju rēķinu, un tas nav tik labi, un tagad ir tāds tā kā līdzsvars starp diviem, so Nīda Tunis un šo otru partiju. Nu, redzēsim, kā viņi savā starpā sastrādāsies, kur viņi gūs šo vairākumu. Nu, tas, protams, atspoguļosies arī prezidenta vēlēšanās. Un jāsaka, protams, ka Tunisijas politika ļoti, ļoti fragmentēta. Un šī divu polu veidošanās, ja polarizēšanās starp Pernahda un Nīda Tunis, nu jā, tas eh, bija tādā arī ļoti fragmentētā veidā, 300 vēlēšanu sarakstu un tā tālāk. Nu, redzēs, kā viņiem izdosies tālāk darbs, ja parlamentārā līmenī ir šāda fragmentācija. Nu, lūk, un tas atbild arī viņa atbild uz jautājumu, vai ir iespējams mērens islāms pie valdības grožiem. Nu, tas ir, eh, tālāk būs šis, šī jautājuma atbilda, kā būs ar šo vairākumu meklēšanu. Nu, bet Nīda Tunis, protams, arī ir tāda alianse, kas ir ļoti tāda eklektiska alianse. gan pamatojoties uz laicīgiem, laicīgām vērtībām un nav piesaistīta reliģē, bet, nu, tas ir tāda, tāda ļoti liela dažādība tur valda. Bet, nu, to mēs tad redzēsim. Redzēsim pēc prezidenta vēlēšanām. Tad gūsim skaidrāku priekšstatu par to, vai Nārda būs tad opozīcijā, jeb, jeb varbūt būs šī lielā koalīcija. Nu, vai kādā veidā veidosies šis eh, valdības varas ietvars? Muchas gracias, señor Preda. Es el turno del señor Kang. Thank you, Chair. Can I also... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu izteikt apsveikumu vārdus kolēģiem, kas uh, piedalījās delegācijā un kas sagatavoja šo ziņojumu. Ir eh, skaidrs, ka šajā ziņā, šī ziņām sagatavošanā ir ieguldīts ļoti liels darbs. Uh, Mēs redzam, ka Tunisija ir sasniegusi tādu pagriezienu punktu. Uzskatu, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka visas partijas akceptē rezultātus. Domāju, ka tā ir ļoti laba zīme. Vēl kāda lieta, kas man šķita interesantā, ir tā, ka partija, kas tiek uzskatīta par islāma partiju, šī partija vada situāciju Tunisijā tādā veidā, kas ir tāds kā paraugs, varbūt mēs varētu nodrošināt, lai citas eh, tuvu austrumu reģiona valstis eh, sasniegtu līdzīgu situāciju. Ir skaidrs, ka šī partija spēlē nozīmīgu lomu demokrātisku procesu virzīšanā uz priekšu. Nedaudz dzirdējām par to, ka jaunieši ne nepiedalījās tik daudz vēlēšanās, un tas ir svarīgi, tāpēc, ka viņi taču ir mūsu nākotne. Es gribētu arī dzirdēt par sieviešu dalību vēlēšanās, kāda bija situācija attiecībā uz šo jautājumu. Protams, vēlēšanas ir laba lieta, bet demokrātija nesastāv tikai no vēlēšanām. Varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par demokrātisko situāciju Tunisijas institūcijās. Mēs gribētu arī redzēt, kāda tālāka palīdzība tiks sniegta, lai nodrošinātu, ka šie demokrātiskie procesi patiešām iesakņotos sabiedrībā, tā lai Tunisija kļūtu par īstu piemēru tuvo austrumu reģionam. Lielas paldies! Tagad došu vārdu pēdējiem runātājiem Bostināru kungam. Kolēģi, pavisam īsi! Tunisija ir parādījusi, ka tā e, turpina iet pa pārmaiņu ceļu. Pēc revolūcijas tā vēl ar vienu ir stabila, tāpat arī mēs nejūtam nekādu radikālu islāmistu grupējumu ietekmi. Vēlēšanas notika tādā pozitīvā, mierīgā atmosfērā un nebija nekādu mm, salīdzinājumu ar citiem precedentiem Magreba reģionā. Protams, eh, mēs negribam būt tie profesori, kas visu laiku pārējos māca, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Tunisija ir eh, sasniegusi ļoti labus rezultātus, ņemot vērā spriedzi, kas bija jūtama valstī. Tā kā stiprinās attiecības starp Eiropas Savienību un Tunisiju, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai mēs sniegtu atbildi Tunisijai, jo Tunisija vēlas, lai Eiropa vairāk iesaistītos un vairāk atbalstītu demokrātiskos procesus. Savukārt Eiropas Savienībai ir vajadzīga Tunisija, lai mēs varētu savu pozitīvo demokrātisko ietekmi tālāk izplatīt Magreba valstīs. Ir jāstiprina mūsu tālākā Uh, tālākās attiecības ar uh, Tunisiju, Alžīriju un Maroku, jo tikai uzklausot viņu pusi mēs varēsim pozitīvi ietekmēt situāciju citās šī reģiona valstīs. Ir svarīgi ieklausīties uh, mērenā islāma spēkos, mērenajās partijās šajā reģionā, lai redzētu, kā mēs varam vērsties pret krīzi, kas pārmāca visu šo reģionu. Domāju, ka ir pienācis laiks apspriesties arī par Tunisijas Ben Alī mm, īpašumiem, kas atrodas eh, arī Eiropas Savienības valstīs. Varbūt mums nevajadzētu turpināt mācīt citus, mums vajadzētu skatīties acīs realitātei. Vai dalībvalstis patiešām vēlas taisnīgi risināt uh, šo līdzekļu problēmu, ja līdzekļi atrodas Eiropas bankās. Mums ir jāskatās arī uz attiecībām ar Saudarābiju, jo ļoti liels līdzekļu daudzums tiek turēts Saudarābijā. Kāda ir Eirolat loma, uz Eiromed loma? Es uzskatu, ka šajā tik kritiskajā laikā Eiromed vajadzētu domāt par reģiona nākotni. Tātad vajadzētu stabilizēt reģionu un vienlaicīgi arī vajadzētu meklēt virzienus, kā varētu uh, nodrošināt stabilitāti tādās valstīs kā Lībija un citās, kur uh, vai, ir vajadzīga sadarbība starp Eiropas Savienību un Tunisiju un šo grupu, šo valstu grupu, kas uh, uh šajā kritiskajā laikā ir tik būtiska. Liels paldies uh, mūsu delegācijai uh, šajā svarīgajā pārbaudē un uh, mācīsimies no mūsu Tunisijas draugiem, lai saprastu, kā rīkoties tālāk. Paldies! Tagad došu vārdu Gālera kungam kopsavilkumam. Paldies, priekšādātāji. Jā, es gribētu pavisam īsi atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Turpinot sadarbību, uh, Pirmām kārtām uzskatu, ka šeit jau ir plaša vienprātība, un uh, konkrēti šeit parlamentā mēs no UNDP, no ANO dem, attīstības programmas, esam lūguši janvāra beigās vai februāra sākumā ierasties uz uh, konferenci Tunisā par uh, to, kā organizēt politiskas grupas. Tunisijas parlaments mums to lūdza, un tad, kad uh, vēlēšanas būs beigušās un parlaments sāks nopietni strādāt, viņi uh, gribētu dzirdēt no mums, kā notiek darbs starp politiskām grupām parlamentā un kā sadarbojas politiskas grupas parlamenta ietveros. Tātad tas ir kaut kas, kas uh, notiks pavisam drīz gada sākumā. Par sieviešu dalību, ja labi atceros, tad pirmkārtām no Izī no vēlēšanu komisijas mēs saņēmām informāciju, ka eh, pašlaik eh, ir reģistrējušās vairāk sievietes nekā vīrieši. Pilsoniskajā sabiedrībā bija ļoti aktīva sieviešu līdzdalība. No viņu viedokļa skatoties, viņas noteikti daudz ko zaudētu, ja tiktu pieņemta šariāta stīla konstitūcija. Uh, Tas nozīmē, ka ne tikai vēlēšanās, bet arī pirms vēlēšanām bija jūtama sieviešu organizāciju aktivitāte. Pašā vēlēšana dienā uh, mēs īsti nezinām, jo balsojuma rezultāti netika dalīti starp sievietēm un vīriešiem, tāpēc man nav informācijas par to, cik sieviešu uh, piedalījās vēlēšanās. Rindās redzēja daudz sieviešu, īsti neizskatījās, ka sieviešu būtu mazāk kā vīriešu. Uh, partiju sarakstos bija nosacījums, ka ir uh, jānorāda kandidāti uh, pēc kārtas vīrieti, sievieti, vīrieti, sievieti, tātad 50-50. Vēlēšana sistēma radīja tādu situāciju pagājušā reiz, ka mums bija tikai viena liela partija. Vēlēšanu apgabalos tika piemērota proporcionālā sistēma, tātad Ja ir tikai desmit vietas, tad, eh, protams, ir jāsaprot, cik daudz procentu jums ir vajadzīgs eh, partijā. Tātad eh, tikai viena liela partija varēja tās iegūt. Tad tas bija pagājušo reizi. Un galvenokārt līdz ar to sarakstos pirmajā vietā bija vīrietis. 44-45 sievietes bija galvenokārt no Enahtas partijas, kas tolaik bija lielākā partija. Tas nozīmē, ka varbūt tagad mums ir vairāk sieviešu sarakstos. Īsti neesmu redzējis vēl sarakstus, bet šķiet, ka šīs sievietes tagad ir abās lielākajās partijās. Daudzos gadījumos, eh, es atvainojos, 12% gadījumu saraksta priekškalā, tātad pirmajā vietā bija sieviete. Uh, bet eh, divās lielajās partijās otrā uh, kandidāta sarakstā bija sieviete, un tātad tas nozīmē, ka mēs jaunajā parlamentā redzēsim vairāk sieviešu šoreiz. Lielas paldies! Esmu pārliecināts, ka šīs debatas turpināsies, un tas ir arī labākais veids, kā mēs varam atbalstīt stabilitāti Ziemeļāfrikā. Tagad mums ir jāskata protokols par Eiropas vidusjūras nolīgumu. 11. novembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Referents mums pastāstīs par procedūru. Referents ir komitejas priekšsēdētājs, viņš pašlaik nav klāt. Es nezinu, varbūt pants Ērikungam ir kas sakāms. Pavisam īsi, lūdzu, ja ļausiet man. Šī ir procedūra, kas patiesībā nozīmē tādu tehnisku uzlabojumu izvērtējot Bulgārijas un, nu, nu, un, nu, un, un Rumānijas, teiksim, šo um, sadarbību ar Tunisiju un uh, Šajā gadījumā noteikti jāņem vērā arī dažādi uh, Eiropas Savienības darbības līguma pānti, piemēram, 218. Tā kā principā šis ir tīri tehnisks darbs. Šeit šis protokols runā par attiecīgo pāntu piemērošanu. Labi, gribu atgādināt jums par grafiku. 11. novembris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, balsosim 1. decembrī komitejā un eh, balsojums plenārs sēdē būs 2015. gada janvārī. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo ziņojumu? Mūsu eh, vidū ir arī eh, Tunisijas vēstnieks, mums ir tas gods, dosim vārdu. Šādā tikai tāds precizējums. 70 sievietes, kas tika. Neliels precizējums. 31% no ievēlētiem bija sievietes. Muchas gracias por la precisión, que había compañeros. Paldies par šo komentāru, saka priekšsēdētājs. Es esmu pārliecināts, ka noteikti kolēģiem bija interesanti uzzināt. Ja vairs neviens izteikties nevēlas, tad mēs varam sēdi beigt. Lūdzu, atcerieties, mēs pēcpazienā strādāsim citā tālāk.